Well, good afternoon, dear colleagues. Buenos días. <laughs> Dzień dobry. <laughs> Uh, as I can see, you adopt. Labdien! Kā es saprotu, jūs uh, izlēmāt rīkoties brīnišķīgi, ierasties pirmdienas pēcpusdienā uz ITRA komitejas sanāksmi. Mm. Un kā jūs noteikti zinat, mūsu tulki vai e, piedalās darbtiesisko attiecību strīdā. Aicināšu šobrīd tulkus nolasīt paziņojumus. Thank you very much. Paldies. Varam sākt sanāksmi. Darba kārtības pieņemšana pirmais punkts. Cerams, ka jūs visi esat pierakstījuši, kas šodien notiks, vai ir kādas piezīmes. Nē, paldies. Tad darba kārtība tiek uzskatīta par pieņemtu. Otrais punkts. Protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 16. un 17. maijā šogad. Vai ir kādi komentāri vai iebildumi? Nē. Ja līdz šīs sanāksmes beigām iebildumi netiks saņemti, tad protokoli tiks uzskatīt par apstiprinātiem. Sāksim tad ar pirmo dar, eh, punktu mūsu darba kārtībā no 15.30 līdz 16.10. Tātad 40 minūtes ir atvēlēts ziņojumam par lielātruma platjoslas infrastruktūru. Jānas Ivanovas kundze no Eiropas revīzijas palāca uzstāsies. Just to remind that Mrs. Uh, Iljana Ivanova is Dean of Chamber number two. Uh, Iljanovas kundze strādā Eiropas revīzijas palātā, atbildīga par investīcijām, kohēziju, izaugsmi un iekļaušanu. Tā kā šim punktam ir atvēlētas tikai 40 minūtes, tad es ierosinu Ivanovas kundzei sākt prezentāciju, aptuveni 10 minūtes, pēc tam koordinātori no katras politiskās grupas, kuri prezentēs savas idejas katrs divās minūtēs, un visi pārējie deputāti varēs izteikties 5 vienu minūti. Un tad tagad pēc tam lūkšu Ivanovs kundzei atbildēt. Un noslēgumā ceru, ka mēs e, laicīgi paspēsim pabeigt šo punktu. Dodu vārdu jums. Paldies! priekšsarētāji. Man šis ir liels prieks būt ITRE komitejā parasti. Mēs kontu komitejā lielāko daļu savu ziņojumu prezentējam, redzu pāris kolēģis arī no turienes, bet eh, pati pirmo reizi esmu ITRE komitejā, pēc paldies par šo uzaicinājumu prezentēt šo ļoti interesanto tematu. Platjoslas pārklājums ir jautājums, kas pieņemu, kas skar visu mūsu dzīves. Mēs visi izmantojam telefonus, datorus, un tam ir nepieciešama internetu piekļuve. Un, protams, tas nozīmē, ka ir nepieciešams platjoslas pārklājums. Līdz ar to platjoslē Eiropas Savienības dalību valstīs, neskatoties uz progresu, ne visi Eiropa 2020 mērķi tiks sasniegti. Tāds ir nosaukums prezentācijai. Uh, platjoslas nozīmē lielāka ātruma internets, kas ir ļoti svarīgs digitālajam laikmetam. Labs internets savienojums svarīgs ne tikai, lai Eiropas uzņēmumi būtu konkurētspējīgi globālajā ekonomikā, bet tas ir arī nepieciešams sociālai iekļaušanai. Kāds tad ir sākuma punkts? Stratēģijā Eiropa 2020 ir nosprausti mērķi. Tādu ir trīs 2010. gadā šie mēķi tika formulēti saistībā ar platjoslu, pamatu platjoslu, kas nozīmē līdz 30 megabitiem sekundē, lai nodrošinātu, ka līdz 2013. gadam visiem Eiropas iedzīvotājiem būtu pieeja pamata platjoslai, tātad līdz 30 megabitiem sekundē. Nākamais mērķis ir līdz 2020. gadam nodrošināt visiem eiropiešiem uh, ātru platjoslas internetu, tātad no 30 līdz 100 megabitiem sekundē. Trešais mērķis līdz tam pašam 2020. gadam nodrošināt to, ka vismaz 50% no mājasemniecībām Eiropā iegūst piekļuvi ultra ātram platjoslas internetam. Tātad runa ir par ātrumiem, kas pārsniedz 100 megabits sekundē. Tāda pamata ātrums ir 30, ātrs 30 līdz 100 un ultra ātrs ir virs 100 megabitiem sekundē. Ir izstrādāti pasākumi un arī īstenoti, lai šos mērķus sasniegtu. Kāds šeit ir Eiropas Savienības finansējums? Aptuveni 15 miljārdi eiro periodām no 2014. līdz 2020. gadam, izmantojot dažādus finansēšanas avotus, piešķīrumus jeb grantus, 5,6 miljārdi aizdevumu no Eiropas Investīcijas bankas, tāpat arī FC projekti, kā jau minēja, dažādi finansējuma avoti. Uz ko tad mēs koncentrējamies savā revīzijā? Mēs centāmies izvērtēt, cik efektīva ir Eiropas Savienības rīcība bijusi, ko, darbojoties kopā ar dalību valstīm, lai sasniegtu šos trīs minētos mērķus. Īpaši vēlējāmies izvērtēt to, vai dalību valstis sasniegs šos mērķus un vai komisija ir uzraudzījusi šo mērķu sasniegšanas progresu, kā arī vai dalību valstis ir izstrādājušas eh, attiecīgas stratēģijas šo mērķu sasniegšanai un vai tās, respektīvi, dalībvalstis ir ne tikai izstrādājuši šīs stratēģijas, bet arī īstenojuši tās. Tātad um, šeit mēs apskatījām uh, ne tikai pašreizējo 2014.-2020. gada plānošanas periodu, bet arī iepriekšējo 2007.-2013. gada periodu. Mēs apmeklējām piecas dalību valsts - Īriju, Vāciju, Ungāriju, Poliju un Itāliju kur tikāmies ar veselu virkni iesaistīto pušu. Nākamajā slaidā es nezinu, vai jūs varat pietiekami labi saskatīt, bet šeit jūs redzat attēlojumu situācijai ar ātro platjoslas internetu uz 2016. gadu. Kā jūs redzat, 30 līdz 100 megabit sekundē. Tā ir tumšāk zaļa. E, tur, kur tumšāk ir e, iekrāsos teritorijas, tur visdrīzāk tiks sasniegt šie mērķi, un kur ir gaišāk zaļas, tur diez vai. Kā jūs redzat, e, pavisam gaišie gaiši izzīmētie laukumi rāda, kur tas visdrīzāk netiks sasniegts. Mūsu gal galvenie konstatējumi šajā revīzijā liecina par to, ka daži mērķi jau ir sasniegti. Piemēram, pirmais mērķis eh, ar pamat eh, platjoslas internetu praktiski visas dalību valstis uz 2016. gadu to ir izdarījušas. Kaut arī stratēģijā minētais termiņš bija 2013. Eh, gads. Nu, tāds bija strateģiskais mēģis, bet nu, uz 16. gadu praktiski visas dalību valsts ir nodrošinājuši piekļuvu pamata platjoslai, bet atlikušajiem diviem mērķiem - ātrajam un ultraātrajam internetam, ir ja tīpaši ultraātrajam internetam, tur situācija nav tik daudz sološa. Lauku reģioni joprojām ir izteikti problemātiski. Uz 17. gada vidu 14 dalību valstīs lauku reģionos pārklājums nesasniedz pat 50%, un trešais mērķis - ultra ātra platjoslas interneta. Tikai 15% no mājasainiecībām bija parakstījušies vai abonējuši šādu ātrumu. Salīdzinām ar mērķi 50, tātad 15% tika sasniegts no 50% mērķa. Neskroties uz minētajām problēmām, ja dalībvalsts īsteno savus plānus tā, kā tas ir ieplānots, tad trīs no piecām apmeklētajām dalību valstīm varētu sasniegt savus mērķus uz 2025. gadu. Piemēram, to, ka visām maisainiecībām būtu piekļuve ultra ātrajam internetam platjoslas līdz pat vienam gigabitam sekundē. Mēs izvērtējam arī komisijas atbalstu, kas ir sniegts dalību valstīm, kaut arī tās e, pozitīvi vērtējuši atbalstu. Mēs redzējām, ka komisija dažādos ģenerāldirektorātos bija likusi atbildību par uzraudzību pārbaudītos stratēģijās konstatējām vājos punktus. Redzējām, ka visas dalībvalstis ir izstrādājušas tādas stratēģijas, bet apmeklētajās dalību valstīs redzējām arī trūkumus. Dažas dalību valstis ļoti vēlu bija pabeiguši stratēģijas. Dažās šai stratēģijās mērķi nevienmēr bija saskaņoti ar tiem, kas ir ierakstīti Eiropa 2020 stratēģijām. Nevienā no apmeklētajām dalību valstīm īstenībā nebija iekļauts manis minētais trešais mērķis ultra ātrās platjoslas interneta abonēšanu. To mēs neatradām nevienā no stratēģijām, kuras analizējām. Un ne visas dalība valstis bija atrisinājuši izaicinājumu saistītā, saistībā ar savu iepriekšējo infrastruktūru, respektīvi no telefonu līnijām vēl. Gan vidējā, gan ilgtermiņā. Jūs zināt, ir dažādi risinājumi, kas ir iespējami, dažādas infrastruktūras izvēles iespējas, tradicionālais eh, līdzinājums ir vara tīkls, bet ir eh, optiskā šķiedra un citu risinājumu pieejami, kas katrā gadījumā nozīmē ka citādāks seks atkarībā no tā, kādu izvēli izdara dalību valstis. Interesanti bija arī novērot, kādi ir ierobežojošie faktori attiecībā uz progresu šo platjoslas eh, mērķu sasniegšanā. Pirmais ierobežojošais faktors ir tāds, ka nu, praktiski vienmēr šie jautājumi saistīti ar finansējumu. Saskaņā ar komisijas veiktajiem pētījumiem, summas, kas būtu vajadzīgas, lai sasniegtu 2020. gada platjoslas mērķus, tiek lēsti ap 250 miljārdiem eiro. Tāda bija aplēses 2013. gadā. EIB rēķināja, ka pusi no izmaksām radīsies lauku reģionā, kur dzīvo ap 20% no iedzīvotāji. Mēs tad konstatējām, ka finansēšanas e, problēmas bija arī piepilsētās e, trijās no apmeklētājiem piecām dalību valstīm un konstatējām arī to, ka viens liels EIB projekts, kas tika atbalstīts caur FC, nekoncentrējās īstenībā uz tām jomām, kur visvairāk būtu nepieciešams publiskā sektora atbalsts. Vēl viens svarīgs faktors, kuru identificējām, ir juridiskā un konkurences vide, kas bija problemāts divās dalībvalstīs, e, konkrēti īrijā un Vācijā. Tur mēs vairākas problēmas konstatējām. Un arī aspekts saistībā ar efektīvu koordinēšanu starp dažādiem finansēšanas avotiem un dažādiem plānošanas periodiem, kas bija saistīti. Mēs konstatējām, ka piemērota koordinēšana tika veikta trijās no piecām dalību valstīs, bet divās atlikušajās dažādu organizatoriski iemeslu dēļ saistībā ar koordinēšanu vienā plānošanas periodā un nākamā. Koordinēšanai bija eh, drīzāk ierobežojoša fakta eh, tāda ietekme. Kā jau katrā ziņojumā mums ir arī savi ieteikumi, kas balstījās uz mūsu izdarītajiem konstatējumiem. Tātad mums bija astoņi ieteikumi komisijai. Mēs eh, sadalījām tos dažādās kategorijās - strateģiskā plānošana, regulatīvā vide un konkurences veicināšanu. Mēs eh, ieteicām dalību valstīm pārstrādāt plānus, lai varētu sasniegt mērķus. Ieteicām arī to, ka visām dalību valstīm būtu jāpārskata mandāti viņu un nacionālām regulatīvajām iestādēm, tā skaitā saistībā ar juridiskās vidas apstākļiem. Tas bija pavisam īsi, dažos slaidos par to, par ko tad īsti šeit ziņojumā ir runa, bet tagad es esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies Ivanovs kundzei par ievadu prezentāciju. varbūt Romanis Kanibārdas kungs, kas ieradās kopā ar jums, arī vēlas eh, papildināt kaut ko prezentācija nē. Pirmais, kurš varēs izteikties, ir Bonīkungs EPP. Jā, paldies, paldies par prezentāciju. Manuprāt, tā bija ļoti noderīga. Uh, ne tikai lai izvērtētu situāciju, bet arī noderēs mūsu turpmākajam darbam, diskusijās, un rītdien strādāsim pie elektro, Eiropas elektroniskās komunikācijas kodeksa, tātad 5G pamata. Pirmais jautājums ir attiecībā uz jūsu viedokli. Vai jūs esat eh, prasījuši dalību valstīm uh, kāda vide ir nepieciešama, kāda apstākļi nepieciešama, lai sasniegtu mērķus, ņemot vērā ar jauniem izaicinājumiem saistībā ar 5G. So jo dažām uh, dalību valstīm ir grūti vienlaicīgi strādāt pie šiem mērķiem un sākt arī jaunu mērķu sasniegšanu, kas ir saistīta ar 5G tīkliem. Uh, Otrs jautājums saistīts ar nacionālām stratēģijām. Iepriekš tas eh, tika prezentēts kā prasība, bet saistībā ar ceļakārti uz 5G tika prasīts uz 17. gada beigām, 2018. gada sākumu izstrādāt jaunu nacionālu platjoslas plānu dalību valstīm lai varētu pabeigt darbu pie šiem 30, 50 un 100 megabitiem sekundē, bet vienlaicīgi būt gataviem uh, jauniem izaicinājumiem. Cik daudz jūs zinat par to un kāds ir jūsu viedoklis? Un treškārt, jūs norādījāt, ka ir būtiska problēma saistībā ar uh, piekļuvi internetam un arī interneta kvalitātei lauku reģionos. Viens no iemesliem ir, protams, saistīts ar to, ka tur ir mazie dzīvotāji, bet tas nav vienīgais iemesls. Varbūt jūs varētu paskaidrot detalizētāk. Kādi šajā gadījumā varētu būt tie iemesli? Un runājot par regulatīvo vidi. Jūs nepieminējāt uh, spektra piešķiršanu, vai tā ir bijusi problēma? Nu, vismaz jūsu apskatītajās dalību valstīs. Tātad, lai sasniegtu šos mēģus 30, 50 un 100 megabit sekundē, uh, ir ļoti svarīgi, vai dalību valsts ir pavirzējušos uz priekšu eh, šo izaicinājumu atrisinājumā. Paldies! Nu, neskatoties, ka mazliet pārsniedzāt atvēlētās divas minūtes. Tālāk Virkunenes kundze. Paldies! Priekšsarētāji arī es vēlos pateikties revīzijas palātai par veikto izvērtējumu. Tas ir ļoti svarīgi, ka jūs eh, veica šo darbu. Uh, jo tas ir ļoti svarīgi Eiropai, ka mums ir labi digitālai savienojumi Eiropā. Un arī šai komitejai ir ļoti svarīgi, ka šis progress ir novērojams. Jūs izvērtējāt piecas dalību valstis. Vai jūs redzējāt kādus labus piemērus, veiksmes stāstus, kādu labāko praksi, no kā mēs varētu mācīties citās dalību valstīs? Jūs lielu uzmanību pievērsāt strateģiskai plānošanai un regulatīvai videi, kā arī konkurences veicināšanai. Bet vai mums ir pietiekami finanšu instrumenti? Vai jūs konstatējāt tur kādas problēmas, piemēram, ar to, ka mums nepietiek eh, instrumentu vai mehānismu infrastruktūras finansēšanai? tajās jomās, eh, ko Bonīkungs pieminēja, tāda attāli lauka reģioni, kas ir mazapdzīvoti. Vai nav nepieciešams atrast jaunus instrumentus šādu teritoriju apgūšanai, jeb tas var, eh, jūsuprāt, balstīties arī tirgus situācijā? Paldies! Paldies par jautājumiem! Tālāk, vai no Alde grupas ir kāds pārstāvs? Nē, zaļie. Nē. Goe kolēģis? Nē. Nevēlas izteikties. FDD, ENF pārstāvi arī nē. Citi dalībnieki? Tad es varu izteikties pats. Jo, nu, es kaut kā arī esmu viens no dalībniekiem. Un nu, tad nu vēlos jums pavaicāt, lūk, Redzējām kārtīvus prezentācijā un bija ārkārtīgi interesanti vērot, ka tur, kur iedzīvotāju blīvums lielāks nekā, teiksim, citās valstīs, tur arī attiecīgi ir pieejams um, ātrgaitas internets, nu, teiksim, Benelux valstīs vai lielajās pilsētās, bet uh, Tāpat uh, redzēju arī tumšā krāsā iekrāsotas uh, ter teritorijas Dienvidu Itālijā. Uh, Kādēļ? Jo tie ir tipiski lauku reģioni, tur Bārija, piemēram. Nu, tas diez vai ir industrializācijas eh, tāds piemērs. Un diezgan liels līdzekļus, līdzekļus Itālijas valdība atvēlēja šīm pilsētām, bet nu, vai jums ir skaidrojums turpretī Francija? Francija pārsvarā krāsot um, eh, gaišu zaļā krāsā, kas nozīmē, ka nu, tur šķiet uh, eh, diezko nav vedies. Uh, ar šiem plāniem ieviest uh, ātrgaitas internetu Francijas lauku reģionus. Lūk, tā kā tas būtu jautājums no mans puses. Nu, lūdzu, kundze, vārds jums. Paldies, um, izskanēja interesanti jautājumi komentāri. Tas viss tiešām liecina par to, cik uh, svarīgs ir uh, platjoslas internets gan mūsu tautsēmniecībai no Eiropas Savienības konkurētspēja kopumā. Sākšu ar eh, jautājumiem, kurus izdev Bonīkungs. Pirmkārt, eh, izaicinājumu, kas saistās ar 5G interneta eh, paudzes ieviešanu. Bet pirms nonāku pie interneta 2020 mērķiem, izteikšu tiem trim mērķiem, ko pieminēju sākumā, ir 25. gada mērķi, kas ir uh, vismaz 1 gigabaita uh, pieslēgums visiem galvenajiem sociālajiem spēlētājiem, lai uh, visās uh, urbānajās zonās būtu 5G tīkls bez pāraumiem. Un kā arī, lai, teiksim, lai plādēšanas ātrums būtu vismaz 100 megabiti sekundē um, līdz 1 megabitam. Iespējams, tātad uzlabot. Nu, Jāsaka, pa 20. gada digitālās darba kārtības mēģinājums mēs īsti vēl eh, nepildām, bet saistībā ar 5G jāsaka, ka bieži vien mēs eh, saņemam jautājumu, nu, reizēm tātad tiek vaicāts, kas ir labāk, 5G vai, vai eh, šķiedras vai, vai vara kabeļi un kā tad 5G tīkls tā visā ierakstās. Nu, protams, revizijas palāta nav tā īstā um, instance, kas pārzinātu visu šī jautājuma tehnoloģiskos aspektus, bet no tā, ko mēs zinām, varam sacīt, ka 5G internets nekādā ziņā neizstāja um, tātad um, šo šķiedras uh, kabeļus, optiskos kabeļus. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama infrastruktūras vietām, lai aktīvi varētu un tad arī šis 5G darboties. Tā kā, ja tā ir atbildes jūsu jautājumu, nu, mums tādā raugoties, tad, nu, tik tā mēs varētu to visu komentēt. Bet, eh, protams, lai sasniegtu šo 5G mērķi, ir nepieciešams izbūvēt infrastruktūru. Un te vēlāk pieskāršos jautājumu par to, kādas ir dažādas iespējas un risinājumi attīstot infrastruktūru, ko izvēlējušās dalība valstis. Jo te būtu jāuzsver, ka mums nav tāds vienots Eiropas politikas attiecībās platjoslas infrastruktūru. Un šai ziņā katrai dalība valstī ir eh, kaut kādi savi risinājumi, sava atbildība un pilnvaras eh, izvēlēties kādu alternatīvu tad ieviest. Nu, nu, kā redzējāt no mūsu dažādiem piemēriem, un tad mēs pārējām pie jūsu nākamā jautājuma par stratēģiju, un katra dalībvalsts izstrādāt savu atšķirīgu stratēģiju, un uh, piecās dalībvalstīs, kuras mēs apmeklējām, konstatējām, ka, piemēram, Vācijā viņi izvēlējušies uh, ieviest eh, tādu modeli, ka nu, viņi balstās uz pastāvošo vāra kabeļu tīklu. Un nu, Vācijā šis tīkls ir ļoti labi izstrādāts vecās telefona līnijas darbojas ļoti labi. Un, eh, nu, tā, tā, protams, ir lētākā tehnoloģija, bet tā gluži neļauj um, panākt lielākus ātrumus. Pat izmantojot jaunās eh, šīs te vektora tehnoloģijas un, un, un citas tehniskos risinājumus, nu, eh, ātrumā var paaugstināt labākā gadījumā uz varbūt 100 eh, megabitiem sekundē, ja nav pārāk daudz lietotāju. Bet eh, nu, tas nu, patiesībā arī ir viss, eh, maksimums, ko tā var izspiest. Jo šī vektorēšanas tehnoloģija ir atkarīga arī no lietotāju daudzuma. Jo vairāk lietotāju, jo zemāks ātrums. Nu, tas ir viens piemērs tam, ko dalība valsts izvēlējās um, izmantot konkrētu tehnoloģiju. Nu, kāds cits piemērs būtu pieminams Itālijā, jo uh, jūs priekšsēdētāji pieminējāt, uh, Tāpat bija jautājums arī no Virkamens kundzes par labas prakses eh, piemēriem. Nu, un te jāsaka, ka mūsu mērķis nebija izvērtēt dalībvalstu veikspēju. Um, tā, tā, nu, tāds nebija mūsu mērķis, bet mēs ap, apmeklējām šīs piecas dalībvalstis un godās ir ilustratīvas piemērus un redzējām, ka grafikos, kur atspoguļām visu 28 dalībvalstu progresu, šis progress panāks ir visur. Ja salīdzinām situāciju, kāda bija 11. un 17. gadā, nu, tad redzēsim, ka visur ir panācis krietnes progress. Nu, jautājums gan, eh, kurš ir panācis lielākos eh, uzlabojumus, lielāko izrāvienu? Nu, šajā grafikā skaidri redzēja, ka Itālija ir viena no tām dalību valstīm, kur tiešām ir panācis iespaidīgs progress. Nu, un to lūk mēs konstatējam mūsu revīzijas eh, uzpētījuma gaitā. Tas nu, ir labs piemērs atcaucoties uz jūsu jautājumu, kādēļ, kā tad itāļi to panāca? Kādēļ tur dienvidos ir šie tumšā, tumšā krāsā krāsotie reģioni? Nu, akurā tādēļ, ka Izraels, kuras veica šī konkrētā dalība valsts, stratēģija, ko tā izvēlējās, lai, lai um, attīstītu savu infrastruktūru un tīklu, nu, šeit Itāliju un Vāciju Un īrija savā ziņā varētu salīdzināt. Tur visur bija kaut kāda noteikta infrastruktūra, pārsvarā šeit ir vāra tīkla, bet uh, eh, atšķirībā no Vācijas, kas izvēlējās eh, balstīties uz šo esošiem um, vāra kabeļiem, Itālija izvēlējās atšķirīgu investīciju modeli. Viņi izvēlējās pilnīgi tātad citu pieeju, citu, citu investīciju modeli un uh, nolēma investēt optiskajos kabeļos. Tātad, uh, Nu, lūk, un tā arī izskaidrojums tas, kādēļ Itālijā nu, mm, šur tur ir ievērojami pieaudzis šis ātrums. Tas skaidrojums tieši ar eh, investīcijām eh, jaunā, tātad kvalitīvi labākā infrastruktūrā, un tas ir ļaus panākt šādu uzlabojumu. Otra jūsu jautājuma daļa par internetu pieejamību lauku reģionos – Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo mm, tas eh, mums liek eh, ņemt vērā kopainu, kāds ir eh, pieejamais finansējums šai platjoslas internetu politikas finansēšanai. Nu, 250 miljardi. Tālēšu komisija, ka tik daudz būtu nepieciešams šo mērķu sasniegšanai, bet nu, kurienes tad nāk šī naudiņa? pamatā no privāta operatoriem. Lūk, tas ir svarīgākais elements, kas šeit jāņem vērā, runājot par šo finansējumu modeli. Un savienības finansējums, nacionālais un reģionālais finansējums ir ļoti ierobežots. Ja paskatīsieties mūsu sniegtajos datos, 50 uh, miljārdi no Eiropas finansējuma, puse grantos, puse aizdevumos. Un tā ir tie tikai kaut kādi 6% no kopējā finansējuma. Nu, tādiem daļai mēs rodam arī skaidrojumu jūsu uzdotiem jautājumiem, kādēļ ir eh, tik zem pieejamība un eh, pārklājums. Nu, vienkārši tādēļ, ka privāts sektors orientējas uz peļņu, un tur, kur viņi neredz eh, peļņu, kur nav tātad ir izdevīgi investēt, tur nekas nenotiek. Tur, protams, var palīdzēt dalībās un reģionālais finansējums, bet jautājums ir, vai tas notiek tā efektīvi un, un, un iedarbīgi. Nu, atsevišķos gadījumos, ko mēs aprakstam arī ziņojumā, Nu, patiesībā tikai mm, vien, vienā valstī ir izmantots investīcija bankas aizdevums, bet īsti efektīvi tas nav izmantots, jo investīcijas nav ieguldītas vājākajos reģionos, kur šīm investīcijām pēc definīcijas būtu jānonāk. Nu, Runāju par regulatīviem un konkurētspējas jautājumiem, kas savā ziņā saistās ar uh, Virkunēns kundzes uzdot otro jautājumu. Nu, pēc finansējuma tas ir otrs svarīgākais jautājums. Tas ir jāizminēja, aizmirst pieminēt saistībā ar finansējumu, ka ir svarīgi, lai dalība valstis rūpīgi aprēķinātu tādu nepieciešamo reālo finansējumu, lai, lai risinātu šos izaicinājumus. Vairumā apmeklēto dalību valsts šāda analīze ir veikta, bet ne visās kā ir acīm redzams un skaidrs, ka ja jūs eh, neesat veikuši adekvātu analīzi un īsti nezināt, kāds te finansējums jums nepieciešams, nu tad eh, kā jūs grasāties šos eh, izaicinājumus risināt. Un runājot par regulatīvo un konkurētspējas vidi, izaicinājumiem, nu, tas ir otrais, bet varbūt ne, pat nemaz svarīgākais faktors, jo ja tiek traucēta konkurence, tad tas, protams, izraisa grūtības jo sevišķi jauniem tirgus dalībniekiem, operatoriem, viņi vēlas iesaistīties šajā spēlē. Vācijā esam redzējuši virkni gadījumu, kur, um, kur uh, patērētājiem bija grūti atteikties no um, atsevišķu pakalpojumu un abonēšanas, pateicoties šai vektorēšanas tehnoloģijai, bija sarežģījumi arī īrijā, sas, sastapāmies ar zināmām problēmām saistībā ar konkurenci. Sākumā par atlikušajām trim valstīm, kur redzējām, ka nu, vairāk vai mazāk juridiski, juridiskā un regulatīvā vīde ir eh, sakārtota. Runājot par finanšu instrumentiem, tātad par pieejamo finansējumu. Nu, Eiropas eh, Savienošanas, šis Connecting Europe um, platjoslas instruments, kur, kuram, kā saprot, tiek piešķirt papildus līdzakļi, ir svarīgs līdzakļu avots, bet uh, Svarīgākais mums kā revidentiem, kā auditoriem, protams, ir eh, nodrošināt, eh, lai šī, šie līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi un lietderīgi. Un cerams, ka mm, tiks ņemts vērā attiecīgās mūsu rekomendācijas. Vēl priekšstādā jūs baicāt eh, arī par to, kādēļ Benelux valstīs ir sevišķi izplatīts šis platjoslas ātrās internets. Uh, Tas liek uzdot jautājumu, vai dažās tādā valstīs lauka reģionu vairāk attīstīt nekā citur. Šai ziņā, nu, pārsvarā te visās valstīs ir problēmas lauka reģionos, jau varētu pieminēt dažas, un tad Benelux, Luksemburga, mazās valstis, Malta to skaitā arī. Nu, tur, protams, viņiem vedās labāk, tur lauku reģionos internets labāk attīstīts. Bet jūs jau pats skaidrojāt, ka pēc definīcijas uh, Jo, jo lielāka valsts, jo nu, tur lauka reģionos vairāk problēmu, un mazās valstīs, protams, šo infrastruktūru izbūvēt ir vienkāršāk. Nu, cerams, ka atbildēs visiem jautājumiem. Jā, paldies. Tad jūsu padoms būtu reorganizēties tā, lai, nu, jo mazāka valstiņa, jo, jo um, labāk sasniedzams progress, kā Benuksā vai Maltā. Tā tad, nu, es, protams, jokoju, ja, bet, uh, nu, jebkurā gadījumā. Nu, interesanti redzēt, kā Itālija veikusi šīs investīcijas eh, optiskajos kabeļos eh, valsts dienvidos, un tiešām ļoti mm, labi panākumi. Nu, tad cerams, ka investīcijas optiskajos eh, kabeļos neizplēks arī citās valstīs, jo sevišķi Zviedrijas ziemeļos vai, vai, vai Somijā, piemēram, un kur, nu, vajag izsakoties, ir ļoti tā, tāda. tāda Ehm, Tātad apskatoties blīvums nav īpaši augsts. Pie Malmas, Kopenhāgenes, protams, tur cits stāsts, bet, bet tur, tur ziemeļos, arī Francijā, šur tur lauku reģionos ir reāls problēmas, jo no efektivitātes un investīciju liederīgumu viedokļa raugoties, ja tas jāveic privātu uzņēmumiem, privātu kompānijām, nu, Nu, nezinu, vai, kā viņas tad saņemsies tur investēt šajos reģionos, bet katrā ziņā paldies! Uh, Paldies jums par jūsu vērtīgiem komentāriem un, un nu, varam pārēt pie nākamā darba kārtības punktā, jo nu, apmēram jau laiks arī būtu pie tā ķerties. Ziņojums par lielu ātrumu platjoslas infrastruktūru, tātad līdz ar to ir noslēgts. Ar šiem kā komentāriem esam to izskatījuši, nu pāriem pie Savienības 19. finanšu gada vispārējā budžeta, visas iedaļas. Tas, lūk, ir mūsu nākamais eh, jautājums. Eh, referents eh, Jens Gājers. Vārds jums, dārgais kolēģi. Dankeschön, Herr Präsident. Ähm. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, strādāju ar lielu prieku un, un entuziasmu Eh, esmu arī budžeta komitejas uh, referenta vietnieks, un nozīmē, ka nu, ekspertīze Alleša uzrāda to, kas um, varbūt uh, nav īsti šīs uh, komitejas uh, fokusā, bet uh, ne, nu, par kopējo budžetu, tad uh, nu, šīs lietas arī jāatcelē. Būtu ļoti, ļoti jauki, ja citi kolēģi būtu iecelt par atbildīgiem, jo viņiem arī daļēji ir šīs eksperta zināšanas. Es būtu priecīgs, ja, ja man šajā komitejā nebūtu vienam jāstrādā pie budžeta jautājumiem. Nu, savā ziņā man prieks par to, bet, eh, bet eh, nu, katrā ziņā strādāja labāk savā komitejā. Lai nu kā, mūsu komitejas. Eh, atzinums eh, pārsvarā ir tāds pats, kā eh, tātad mm, priekšsētājs atzīst, bet arī Busaka kungs un es kopā mēs esam pie tā strādājuši. Paldies arī par uh, konstruktīvu sadarbību ēnu referentam, mūsu priekšsēdētājiem. Atzinums uh, par 19. gada budžetu šajā komitejā pilnībā orientējas uz to, ko es zinu no iepriekšējiem gadiem. Pirmkārt, budžeta procedūra ir tāda, ka maijā komisija nāk klajā ar uh, projektu, tas nonāk padomē. Padome, protams, apcēp uh, šo budžetu un argumenti uh, š, šiem apcepojumiem nevienmēr ir īsti konsekventi un izsakojami, bet um, nu, viens no tādiem vingrinājumiem, ko katrs referents, eh, kas atbild par eh, budžeta eh, direktīvu vai atzinumu, vienmēr dara. Tad, tad mēģinam vēlreiz atgriezties pie komisijas sākotnējā budžeta. To mēs darījām arī šoreiz. Nu, un otrais punkts, ko mēs pārvaršu piekopmēju tāds, ka, ka budžeta pozīcijas, kas ir apcerptas, kas ir tātad samazinātas, un garantijas uh, Uh, līdzekļi strateģisko investīciju fondam. Tātad mm, uh, šir, tur arī šis te tās tevis FC, FC jāņem. Uh. Nu, šajā komitejā neviens neapsīdina to, ka Eiropas strateģiska investīcija fonds ir labs un nepieciešams. Man politiskā grupa katrā ziņā arī to neapšauba. Nu, kā jūs zināt, tas ir Investīcija fonds, Ivanamas kundze arī norādīja saistībā ar savu mm, at, atzinumu, ka tas ir tātad atbalsta investīciju instruments, lai nodrošinātu, bet lai nodrošinātu kredītus. Mums tagad ir divas atsevišķas pozīcijas budžetā, tātad, eh, kur, kur izmantot arī kredītiem. Un šie līdzekļi nu, dažiem šķiet varbūt eh, pārliecīgi, nu, parlamenta viedoklis tāds, ka mēs šādu nostāju nošailojam, jo, protams, līdzekļi, kas atvēlēti šīm pučeta pozīcijām, ir eh, tātad guvuši arī atbalstu no, no, no padomas un, un ja eh, divas pozīcijas, kas jau sevišķi mums interesē, īpašā tātad kopējā pētījuma programma un uh, Connecting Europe instruments. Nu, tas, lūk, ir uh, otrs uh, tāds pastāvīgais pasākums, ko mēs vēlamies veicam, tā, tā tad, lai mēs redzam, ko tad līdzekļi no EFSA tiek, tiek nu, apcerpts, tā teikt, un treškārt, ko es kā pastāvīgais referents par aģentūrām, pučēt komitejām, man arī vienmēr vaicā, vai mēs esam skatījušies. Uh, attiecībā uz aģentūrām. Kā tad tās ir eh, apmierināts ar komisijas pieeju, vai tā pietiek līdzekļu to funkciju veikšanai? Un, attiecīgi, jāņem vērā šo aģentūru vajadzības. Un tad šie SENIS eh, um, un, un, un eh, KNSS. Un tur esam mēģinājuši nodrošināt to, lai to rīcībā pietiekam līdzekļu to funkciju veikšanai. Un kopumā budžets no šī, šīs komitejas viedokļa raugoties 1A eh, kategorijā nav īsti apvienojams. Tātad līdzekļi paaugstināti ap, programmai apvāršanas, līdzekļi klimata pārmaiņu aizsargāšanai palēnā par 20%. Nu, tas no budžeta puses, eh, protams, domās tām, lai sakmētu šo politisko mērķu sasniegšanu, tas ir labi. Un atzinuma projekts eh, jūsu rīcībā. Nu, un, uh, arī mans uh, kolēģis Ēna referents jums var sniegt papildus materiālus. An, an Gaier, Berichterstatter. Lielas paldies! ITRE komiteja izstrādā atzinumu budžeta komitejai. Protams, budžeta komiteja ir atbildīgā komiteja par šo svarīgo tematu. Un godā tie kolēģi no grupām Nu, tagad var izteikties uz divām minūtēm, lai paustu savu viedokli vai arī uzdotu kādus jautājumus, ja tādi ir. Sāksim ar grupu pārstāvjiem, ēnu referentiem Salīnīkungs no ETP. Paldies! Liels paldies! Pieeja kādu prezentēja referents Geijers. Nu, tā ir atbilstīga mūsu mērķiem. Nu, viens no delikātākajiem elementiem, un nu, tu mēs tomēr runājam no mūsu komitejas perspektīvas, ir konsekvences starp to, cik atbilstīgi tiek piešķirti līdzekļi ESI un lieliskajiem programmas rezultātiem, bet tajā pašā laikā jādomā arī par to, kādas summas tiek mazinātas citiem projektiem. Nu, ir jādomā par šo savstarpējo miedarbību. Un uh, Nesen es arī izteicu līdzīgus komentārus. Es eh, runāju no itras eh, skatu punktu, un es domāju, tas ir arī skatu punkts, kas mums ir jāizstāv. Ka ir nepieciešama garantija efektīvam atbalstam rūpniecības politikai, izmantojot budžeta iespējas, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu rūpniecības politikai, ja mēs vēlamies mm, saglabāt konkurētspēju un kohēziju mūsu darbā, un tā ir tāda arī filozofiska ideja. Komisijas piedāvātais budžets ir mm, gan apmierinošs, tomēr ir jābūt skaidrībai noteiktais lietās. Viena no lietām ir tāda, ka mm, budžets nostāda rūpniecību centrā, un tad šīs investīcijas tam būtu jāparedz un jāparūpējas par to, ka industrijas jomā nav tikai jauni uzdevumi un pasākumi, kas tiek piemēroti, un lielā mērā tas attiecināms uz aģentūrām. Esmu priecīgs redzēt, ka, piemēram, kosmosa stratēģija, uh, Mm, ir atbilstīgi novērtēt arī GSE un citas, un tiešām vēlos pateikties referentam, esmu droši, ka viņš uh, turpinās savu lieliski sākto darbu. Nākamais ir Aldas pārstāvis, kas aizstāv Rīkē kungu. Lūdzu, vārds kolēģiem. Paldies, mūsu āna referents Dominiks Rikē vēlētos, protams, pateikties uh, Eh, Gājer kungam par eh, gludo darbu pie šī mm, faila ēnu referentu pilnībā var atbalstīt referentu attiecībā uz 2019. gada budžetu. Eh, tas būtu pirmais komentārs un otrais ir par partneru projektiem. Mūsu ēnu referents atbalstīs projektus ar pievienoto vērtību mm, un kas var tikt efektīvi piemēroti. Paldies! Lielas paldies par jūsu īso un eh, kodolīgo komentāru. Nākamais sarakstā ir godātais kolēģis Likjotis. Paldies priekšsādātāji! Visu pirms es vēlētos pateikties eh, mūsu kolēģim par paveikto darbu. Un eh, jo īpaši pateikties par sādarbību kāda mums bija ar viņu, ar visiem mm, grupu pārstāvjiem. Viena no mūsu problēmām ir mm, fondi, kas saistās ar mūsu atbildības jomu - rūpniecību. Mēs kā goe esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai labāk risinātu sabiedrības un rūpniecības vajadzības kopumā, bet jo īpaši akcentējot mazos un vidējos uzņēmumus. Mēs zinām, ka ir eh, bijusi liela krīze, kuras eh, viena no eh, sekām bija tas, ka rūpniecība visur cieta un izjuka, un te mēs runājam arī par drošības jautājumiem. Mm, tas arī vēl radīs problēmas mm, Eiropas eh, Savienības budžetam un arī mm, radīs grūtības mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai. Ja mēs eh, ņemam vērā to, ka MVU ir eh, mūsu Eiropas Savienības mugurkauls, ir ārkārtīgi svarīgi viņiem arī piešķirt vairāk finansējumu, lai viņiem būtu lielāka drošība, tad nu, mēs eh, prasām vairāk finansējuma kosme eh, programmai, kā arī apvārsnis 2020 eh, pētniecībai un ekonomikai. Mēs prasām vairāk finansējuma, ko vajadzētu piešķirt visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un jo īpaši tam dēļ, lai būtu iespējams radīt uh, vairāk darba vietu. Mēs esam iesnieguši arī grozījumu attiecībā uz uh, pētniecību un inovāciju. Mēs uzskatām, ka inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas. Pētniecība arī dzan, jo tieši pateicoties pētniecībai un inovācijai, uh, vairākas sabiedrības problēmas varētu atrisināt. Tāpat ar grozījumu palīdzību mm, pieprasām bezmaksas eh, Wi-Fi, jo īpaši, lai mm, mazās eh, pā, pašpārvaldes varētu mm, izpildīt savas vajadzības. Es pats esmu referents. Uh, Wi-Fi jautājumos ar eh, Zariņu kungu, kas ir ēnu referents, bet nu bija problēmas šo programmu sākumā, jo. Šī paro pieeja, ka, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ, bet beigās radīja virkni problēmu. Nebija eh, pietiekamas geogrāfiskās eh, vienlīdzības. Priekšsēdētājs, nu jūs divkārt esat pārsniedzis atvēlēto runas laiku. Un tagad otrais rauns. Visi pārējie tagad var pieteikties. Pirmais ir Rūbīga kungs. Paldies, priekšsēdētāji! mums ir visiem ļoti svarīgi šo stratēģiju kas ir bijusi pēdējos gados, ņemt eh, vērā arī šobrīd pētniecība un um, eh, izstrāda arī šobrīd. Mums ir galvenais punkts, būtu svarīgi panākt sarunās ar padomu pozitīvu rezultātu. Un, protams, MVU programma. Kolēģis ļoti labi par to arī runāja, ka tur nepietiek Um, finansējumi un Connecting Europe Facility. Tur tikko revizijas palātas pārstāve arī par to runāja. Šī individualizētā stratēģija nedarbojas. Ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp dažādām iestādēm. Piemēram, datu aizsardzības jomā un ombudu vai ECOSOC un reģionu komiteju. Iestādēm ir labāk jāsadarbojas, mums vajadzētu izstrādāt komunikācijas stratēģiju un atrast ietaupīšanas iespējas. Um, ja šīs organizācijas tiktu harmonizētas atsevišķās administratīvās procedūrās, Un šeit vajadzētu uh, arī meklēt vienkāršošanas iespējas. Kopumā runājot, 19. gada budžets, manuprāt, ir labs priekšnosacījums, pamats daudzgad finanšu schēmai, tāpēc mums vajadzētu šo sākumu jau pareizi formulēt. Paldies! Vai ir vēl citi kolēģi, kas vēlas izteikties par šo darba kārtības punktu? ok, the floor is mine. nu, tad atkal dodu vārdu. Es sev vēlētos uzsvērt Nu, visu šo programmu nozīmību Eiropas Savienības nākotnē. Jo, kā jau tika uzsvērts, vairākums no šīm programmām ir tehnoloģiski augsti attīstītas. Nu, tad nu, šīs programmas mm, ne tikai finanse, bet arī mm, palīdz pārliecināt valdības uh, uzņēmumus, mazos vidējos uzņēmumus, uh, iesaistīties šajās programmās, un tas ir ļoti būtiski nākotnē. Es domāju, ka mums ir jāpaturprātā tas, ka lielās valstis ir eh, viss iesaistītākie partneri šajās programmās. Un jādomā, kā iekļaut mazās valstis Mm, nu, ir visai vienkārša un loģiska atbilde. Mums ir jāatver durvis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šajos augsti attīstītajās sadaļās, proti vairāk sadarbības starp universitātēm, vairāk sadarbības starp mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tad nu es ceru, ka Gaiera kungs varēs no mūsu teiktā secināt. Un nu, redzēt tādu kopīgo kopainu par situāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Katrā ziņā apsveicu ar lielisku vācu valodu. Tā noteikti ir labāk nekā man čehu valoda. Uh, Jā, es eh, aicinu kolēģus budžeta procedūrā nākt ar saviem ierosinājumiem un varu šobrīd jau pateikties par lielisko sadarbību. Paldies! Tas bija īsi, lakoniski, ļoti progresīvi un eh, pozitīvi ar skatu nākotnē. Manuprāt, ir ļoti svarīgi eh, nosaukt termiņus. Tāpēc lūdzu ievērojiet termiņu grozījumu iesniegšanai 5. septembris. Balsošana ITRE komitejā 24. septembrī. Balsošana vadošajā komitejā, respektīvi budžeta komitejā, ir 8. un 9. oktobris šogad, cerams. Balsošana plenārsesijā oktobrī. Termiņi ir skaidri nosaukt, vai ir kādam kāda komenta? No comments, so we could. Komand, komentāru nav, tad eh, noslēdzam šo darba kārtības punktu. Lielas paldies, eh, īpaši paldies Gaira kungam un pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam priekšlikums, ar kur izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru. Es vēlētos atgādināt, kas eh, kosmosa programma ir viens no svarīgākajiem failiem un aptvēr Galileo Kopernikus programmas, mm, tāpat arī kosmosā mm, zemē tuvo kosmisku objektu novērošanas un uzraudzības iniciatīvu un Govsatkom iniciatīvu Mm, un šīs, šo aģentūru mītnes atrodas dažādās valstīs. Viena no tām atrodas Prāga. Mans valsts galvaspilsēta, esmu ļoti lepns par to. Un šī ir pirmā viedokļu apmaiņa. Dokumenta gan nav. Mm, aicināšu referentu Massimiliano Salīnī no ETP grupas sāk debatas. Nu, vēlētos jau sākumā uzsvērt, ka diskusijai nu, paredzētas 45 minūtes. Mums ir jāpabeidz pulksten 17.15. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies! Ņemot vērā to, ka Nav eh, tik daudz deputātu zālē, es domāju, ka varēsim pabeigt arī ātrāk. Eh, bet, nu, centrālais diskusijas eh, elements mm, mūsu stratēģija no Eiropas Savienības puses. Un tagad varu teikt, ka nu, mēs gan esam pašā darba sākumā, ir jāatzīst, ka mēs šobrīd mm, gan esam sava sasaukuma noslēgumā. Ir jautājumi, par kuriem Eiropas Savienība ir kritizēta, vēlēšanas nāk, un tad nu šī ir viena no tām programmām, kas, manuprāt, parāda to, cik svarīga ir Eiropas Savienība. Nu, ja atļausit man izteikt šo uh, politisko paziņojumu. Nu, ir eh, dažas lietas, kuras vēlētos izcelt. Nu, laika gan nav daudz. Rīt jāprezentē jau pirmās, pirmie uzmetumi, bet nu, tad koncentrēšos uz to svarīgāko. Katrā ziņā šajā fāzē mm, esam izvērtējuši komisijas priekšlikumu, Nav tā, ka sistēmā notiek revolūcija un kaut kas būtiski tiek mainīts mūsu kosmosa stratēģijā. Tomēr es domāju, ka tik svarīgā dosjē nav vērts izteikt hipotēzes pārāk daudz. Uh, Mm, sapņot, bet būt eh, konkrētiem. Un tagad ir pieeja, kur ir eh, trīs galvenās tēmas, un vēl jāpievieno ceturtā papildtēma. Mm, bet eh, pirmā lieta tā tad komisijas priekšlikums. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība ar Eiropas komisijas starpniecību saglabātu savu centrālo jomu šajā jomā lomu šajā jomā. Komisijai jābūt vadošiem spēlētājiem. Jāvada visi darbi, kas saistīti ar kosmosa stratēģiju. JSA ir pirmais sadarbības partneris šajā jomā. Nu, tās mītne atrodas Parāgā. Ir jāpārdefinē. Ja šīs aģentūras eh, vadlīnijas, arī nosaukums mainīts, un tad vēl ir ESA Eiropas kosmosa aģentūra. Attiecībā uz GSA. Es domāju, definēt jaunu un spēcīgāku satvaru Daži no tās uzdevumiem tiks eh, deleģēti no komisijas puses aģentūrai. Tātad daži savukārt uzdevumi vairs netiks veikt. Nu, tad redzēsim, kā, kas būs politiskie, juridiskie iemesli, uh, Mm, šo uzdevumu nodošanai. Un es domāju, ka uzdevums, kas saistās ar drošību, ir, mm, ko komisija piešķir gaisa aģentūrai, ir ļoti svarīgs. Un īpaši svarīgi ir kiberdrošība. Tas patiesībā nemaz neparādās Eiropas komisijas priekšlikumā, bet es uzskatu, ka tas ir mm, eh, ki kiberdrošības jautājums, ir centrālais eh, jautājums. Mm, bet nu ir arī vēl citi. Un eh, viens no nu, viens pantā teikts, ka būs paredzēta pārskatīšana attiecībā uz programmu un to, cik efektīvi uh, un notiek darbs. Tā tad ir iespēja pārskatīt, kas tad tiek darīts un kādi panākumi gūti. Un tad arī mm, tehniskā atbalsta garantēšana no ISA arī nedrīkst tā aizmirst, jo mums vēsturiski ir uh, daudz darāmā kosmosa programmā, pat vēl pirms Eiropas Savienībai pašai bija sava eh, kosmosa programma. Tātad eh, šie uzdevumi tiks saglabāti, bet tad vēl ir arī dalība valstis. Un dalība valstis varētu arī saņemt noteiktus specifiskus uzdevumus no Eiropas komisijas. Un arī būt eh, līdz spēlētāji šajā jomā. Tas tad arī ir jāpaturprātā mm, tagad un arī turpmākajos pārunu posmos. Tagad pievēršoties budžetam. Budžets, protams, ir svarīgs. 16 miljārdi eiro ir eh, kopīgais budžets kosmosa stratēģijai. Galileo, protams, ir vissvarīgākā daļa. Kopernikus arī dzene. Govsatkom, arī dzanu un gaisā. Un tad nu par šo pēdējo elementu, jo nu man ir tāda sajūta, ka Galileo paredzētie resursi vairāk kā 9,5 un mm, vairāk kā 4,5 Kopernikus, bet SSA un Govsatkom nu, mēs gan varētu nedaudz vairāk pūliņu paredzēt, jo eh, tie ir vienā sadaļā paredzēti jautājumi 250 miljoni katrs, tātad 500 miljonu uh, kopā, bet es uh, īsi runājot uzskatu, ka šai sadaļai tas nav pietiekami, vajadzētu vismaz dubultot šo finansējumu. Tas tad nu vienīgais komentārs, kas man jāsaka par pie šo to finansējumu. Un tad ir pieci, seši fundamentāli jautājumi un arī metodoloģiski jautājumi. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka, uh, lai nāktu klajā ar projektu, dokumentu projektu, nu, nebija daudz uh, laika paredzēts ļoti saspringti termiņi. Es ceru, ka soli pa solim tomēr mums izdosies padziļināt uh, katru tematu, katru jautājumu, mm, bet uzskatu, ka pirmais solis mm, būtu paraudzīties uz galvenajām prioritātēm, tās ir sešas, un uz to tad liku akcentu. Liels paldies! Un tagad varam sākt debates. Lūkšu kolēģus, ēnu referentus pieturēties pie divu minūšu līmīta savos paziņojumos. Pirmā sarakstā ir Krēls kundze. Jā, vielen dank. Ehm. Jā, paldies, godātie kolēģi. Godātais referentkungs, es atzinīgi vērtēju ierosinājumu ja, šo priekšlikumu jaunā kosmosa regulēju Katrā ziņā šis temats ir ļoti svarīgs Eiropas politikā un nākotnē arī jāstrādā pie tā vairāk un ir tikai pareizi, ka mēs attiecīgo regulējumu veidojam vienā tiesību aktā. Un pozitīvi arī tas, ka komisija ir ņēmus vērā mūsu pašiniciatīvu ziņojumu pagājušajā gadā Mēs tajā prasījām augstāku budžetu salīdzinot ar e, iepriekšējo DFS. Un tad komisija arī 16 miljārdus ir apstiprinājusi. Bet nav skaidrs, vai visi šie līdzekļi e, būs pietiekami plānoto pasākumu īstenošanai. Tur es piekrītu referentu šaubām. Skaidrs, ka prioritāte ir Galileo un Kopernikus tālākā attīstība. Tās ir programmas, kas jau ir rada šobrīd lielu pievienoto vērtību, ir padarījuši Eiropu par neatkarīgu spēlētāju kosmosā un arī veicina to, ka Eiropas Savienība arī turpmāk būs inovatīva telpa. Bet eh, tas, eh, Eh, arī jautājums ar atkritumu, ko, atkritumu apsaimniekošanu kosmosā. Tas mums ir ļoti svarīgs jautājums ļoti dārgai infrastruktūrai kosmosā. Tomēr, lai varētu paredzamā nākotnē kaut ko vairāk sasniegt, tad ir nepieciešama vairāk kā ieplānota 250 miljonu eiro. Un eh, t, tam ir jābūt arī saistītam ar apvārsni 2020 programmu sarunās par apvāršanu programmu ir jānodrošina līdzekļi miljārdos, nevis miljonos. Kritiski vērtēju gan komisijas priekšlikumu attiecībā uz drošības un aizsardzības ehm, jautājumu padarīšanu par prioritāru jautājumu kosmosa programmā. Kaut arī ir uh, iespējams izmantot šīs jomas attieci, eh, attīstību aizsardzības nolūkos. Mums nevajadzētu gan aizmirst, ka šeit eh, kosmosa programma pamatā ir civila programma, un to nevajadzētu mainīt. Protams, kā arī klimata pārmaiņas, lauksainiecība, savienojamība ir jautājumi, kas būtu jārisina ar šīs programmas starpniecību. Pārvaldība ir vēl viens jautājums, kas tiek risināts ar šo eh, tiesību aktu, sadarbojoties komisijā ar Eiropas kosmosa aģentūru un e, GNSS. Kā jau mēs uzsvērām savā dokumentā, pienākumu sadalījums starp šīm iesaistītajām pusēm e, ir jāveido ļoti skaidrs un nepārprotams. Ir tīpaši attiecībā ar Kopernikus un Galileo pakalpojumu piedāvājumu citām pu ieinteresētām pusēm, tas joprojām ir e, diezgan vāji atrunāts. Mēs sagaidām ekonomisku iegūmu nākotnē no šīm programmām un ar nepacietību gaidu iespēju tālāk sadarboties ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Kaut arī jūs e, iztērējāt e, diviem referent, ēnu referentiem paredzēto laiku, bet tas bija ļoti interesanti. Paldies! Tālāk sarakstāja Naktigāls kundze. Paldies! Es atzinīgi vērtēju priekšlikumu Eiropas kosmosa programmai. Man eh, liekas, ka tas varētu būt ļoti noderīgi. Un uzskatu, ka programmā ir ievērojams potenciāls attiecībā uz eh, dažādiem sektoriem. Tas palīdzēs arī tālāk digitalizēt mūsu ekonomiku Tāpat arī tiks uzlabotas uzraudzīšanas e, spējas attiecībās klimata pārmaiņām, un to es vērtēju ļoti atzinīgi. Tie ir temati, kur es uzskatu, ka šī kosmosa programma varēs dot pievienot vērtību un palīdzēt atrisināt e, dažādas izaicinājumus, ar kuriem mēs jau šobrīd saskaramies. Tāpat laikā Virkne dalību valstu ir paudušas skeptisku attieksmi attiecībā uz atsevišķiem aspektiem šajā priekšlikumā. Bet, manuprāt, komisija piedāvā arī lielisks iespējas uzlabot šo programmu, veidojot sinerģijas. Tuvākajos mēnešos man būs daudzas tikšanās gan ar nozars pārstāvjiem, gan citām interesētām pusēm, un tāpēc arī es eh, nepacietīgi gaidu iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Paldies par jūsu piezīmēm! Nākamā sarunā, sarakstā ir Kohliča kungs, tas esmu es. Vēlos uzsvērt, cik svarīgas ir visas programmas, kas ir uzskaitītas šajā Eh, kosmosa paketē saistībā ar tehnisko attīstību. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība arī turpmāk tik uzskatīta par vienu no līderiem eh, šajā tēmā, ko mēs eh, saucam par vides jautājumiem. Kopernikus ir ļoti daudzveidīgs instruments, ne, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīm, bet ir arī daudzas citas valstis, kuras arī vēlētos um, sadarboties ar um, mūsu aģentūrām. Galileo tiek plašāk izmantots. Mums jau šobrīd ir gan iz 30 satelīti palaisti. Arī tas ir jāņem vērā. Vairāk no jums, un tīpaši Krēls kundze, uzsvēra to, ko arī es vēlējos sacīt, ka mums ir jādomā par to, ka šīs programmas ir pamatā ar civilās jomas pielietojumu. Militārais e, e, pielietojums ir kaut kas pilnīgi cits, tas var apdraudēt visu šīs lietas. Un, protams, mums jāņem vērā arī tas, ka mums ir jāsaglabā dati un e, atbilstīgi arī tie jāizmanto šajos lielajos projektos nav tik viegli iekļaut mazos vidējos uzņēmumus. Un pat Krēlskundzes iepriekšējā ziņojumā mēs uzsvērām, ka ir ļoti svarīgi, lai šie mazie vidēji uzņēmumi tiktu iekļauti visās programmās. Manuprāt, politiskais lēmums par to, kuram būs kādi pienākumi, šis lēmums ir jāpieņem šeit, Eiropas parlamentā, saskaņā ar Eiropas komisijas priekšlikumu. Un tas nozīmē, ka tehniskie jautājumi ir jāatrisina katrā aģentūrā. Un, manuprāt, mums nevajadzētu traucēt šīs aģentūras ar komerci jautājumiem. Tas nozīmē, ka tas ir jānodala no tehniskajiem pienākumiem. Mēs, protams, nevaram par eh, zēmu novērtēt šo aktivitāšu nozīmīgumu nākotnē. Nu, tās ir manas piezīmes. Es uh, eh, reprezentatīvu GUE grupu. Tagad otrā kārta. Vārds visiem citiem deputātiem. Jums ir viena minūte katram. Pirmais eh, Blanko Lopes. Lielas paldies! Pirms dažiem mēnešiem parlaments balsoja par rezolūciju par eh, kosmosa stratēģiju Eiropai, kur starp citām lietām bija prasīts mm, budžets eh, kosmosam vairāk nekā šobrīd, tā lai varētu stāties pretī izaicinājumiem un mm, eh, nākotnē, kas sagaida šo jomu. Nu, nevarētu teikt, ka komisijā ir eh, ņemta vērā šī mm, priekšlikums, bet uh, Nu, mēs prasījām arī tā, lai būtu maksimizēta sinerģijas starp dažādiem kosmosam veltītajām programmām Eiropas Savienībā. Un šobrīd e, mūsu priekšā ir priekšlikums, kur četras programmas tiek apvienotas, un mēs ceram, ka tas e, tagad veicinās to, ka Eiropas Savienībai būs lielāks iespējas uzņemties līderu loma šajā jomā, tā lai būtu vairāk inovācijas un tā lai būtu droša piekļuve neatkarīgi no Eiropas Savienības satelīta komunikācijai. Un esmu pārliecināts par to, ka referenti, jau sākot ar eh, ko, mm, kolēģi Konstanci, ņems vērā šīs intereses tā, lai nodrošinātu šo mērķu izpildi. <laughs> so, uh, is there someone? Vai vēl kāds vēlas izteikties šajā pirmajā ievada kārtā? Neviens. Tad man jādod vārds vispirms Eiropas komisijai pārstāvim no DigiRom. It is Pierre Delso Alors, okay. monsieur, <laughs> vous avez la possibilité de, d'express. Jums ir iespēja izteikties. Check, but uh, I will try for next time. <laughs> Nevaru jums atbildēt čehu valodā, bet uz nākamo reizi apsolīju iemācīties. Jā, paldies, paldies jums visiem par izteikumiem. Dzirdēju šeit eh, plašu atbalstu mūsu priekšlikumam. Man ir uh, vairākas piezīmes, kas iet, manuprāt, līdzīgā virzienā. Pirmkārt, kā jau referents norādīja, mēs eh, šeit neorganizējam revolūciju, bet gan evolūciju. Mēs nevēlamies eh, mainīt kaut ko, kas labi darbojas. Kā jau referents Salīnī kungs sacīja, mēs lepojamies ar to, kas ir līdz šim sasniegts Mums, kā Eiropiešiem, vajadzētu lepoties ar šīs eh, programmas līdzinēji sasniegto. Mēs joprojām vēlamies būt ambiciozi. Mēs esam bijuši ambiciozi attiecībā uz finansējumu, dzirdēju, ko referents sacīja, ka vajadzētu varbūt paredzēt lielāku finansējumu dažām programmām. Nav jau tā, ka mēs nepiekrītam, bet eh, nu, tas tagad ir jūsu rokās. Varbūt, ka jūs varat eh, atvēlēt vairāk eh, Gosat konvēsasē. E. Bet eh, Kopernikus un Galileo mēs tiešām prasām pašu minimumu. Ir grūti paņemt naudu no uh, Galileo un Kopernikus un uh, Gosat un SSE. Katrā ziņā nevajadzētu šīm divām programmām uh, piešķirt līdzekļus, ņemot tās no eh, citām kosmosa programmām. Pārvaldības jautājums. Tas vienmēr ir sarežģīts, jo tur ir vienmēr daudz iesaistīto pušu, bet par pārvaldību man jāsaka, ka pirmkārt komisijai ir jāpaliek kā svarīgam spēlētājam šajā procesā. Komisijai, protams, ir jāatskaitas jums, mums ir jāstāsta, ko mēs darām ar nodokļu maksātāju naudu, Mums ir lieliska sadarbība ar GSE un IZA. Un tas mums ir jāturpina. Mums īsten, īstenībā vajadzētu uzlabot šo sadarbību, skaidrāk nosakot, kurš ko dara. Kā jau referents to pieminēja, ir skaidrs, ka GSE eh, lielāku lomu uzņemsies drošības jautājumos. Mēs nevaram ignorēt drošības aspekts, eh, cits starpā arī kiberdrošības jautājumu, kā jūs norādījāt. Tā kā viennozīmīgi drošība ir svarīgs elements, kas mums ir jāņem vērā un jāturpina to darīt arī nākotnē. Ceturtais elements, eh, uz ko es vēlētos uzstāt, ir tas, ka tik tiešām šī ir civilās jomas programma, bet mēs nevaram ignorēt to, ka šeit ir arī militārs izmantošanas iespējas vismaz Galileo gadījumā. Ir, un jārisina arī jautājums par apvienotās karalists iespējamo tālāku darbību Galileo programmā pēc Brexit. Kat, katrā ziņā pamata uzsvers uz to, ka šī arī turpmāk paliks eh, civila programma. Un MVU, tur mums ir svarīgi rīkoties. Mēs nevaram paredzēt šos, šīs programmas tikai lieliem uzņēmumiem. Mēs esam īstenībā arī e, par, gatavi uzklausīt e, jūsu idejas, kā uzlabot e, pieejamību MVU šīm programmām. Mēs esam gatavi jūs uz, e, uzklausīt un uh, gaidīšu Salīnī kunga sešas prioritātes, kuras viņš pieminēja. Mēs labprāt uh, detalizēti iepazīsimies ar šiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies par jūsu ļoti pozitīvo paziņojumu. Es domāju, ka tas tā arī varētu būt, ka mūsu programmās varēs līdzdarboties arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti pozitīva ziņa valstīm apkārt Eiropas Savienībai. Tagad došu vārdu Salīnī kungam debašu noslēgumā, lūdzu. Paldies! Man šī pirmā viedokļa apmaiņa likās ļoti pozitīva, un ir tikai dažas lietas, ko es vēlējos noslēgumā sacīt. Vēl viens būtisks izaicinājums, kas mums vēl ir, ir saistībā ar rūpniecības aspektu, to es nepieminēju sākotnējā uzrunā. Tā ir šī saikne ar eh, citām saistītajām jomām. Tur mēs vēl pārāk eh, vāji esam šobrīd. Es runāju par šo tehnoloģiju lietotājiem. Tie, kas izstrādā lietotnes, jeb aplikācijas, instrumentus, piemēram, viedtāluņos, Lielākā daļa no šīs nozares nav Eiropā. Līdz ar to nozarei Eiropā ir jāizmanto šī iespēja iesaistoties kosmosa tehnoloģiju jomā, izmantot šo iespēju, lai iedvestu dzīvību rūpniecības eh, nozares attīstībā, ne tikai atbalstot uh, rūpniecības ražošanas procesu, bet arī gala pielietojumu izmantošanu. Un tad varētu teikt, ka šeit ir arī lepnuma moments Eiropas Savienībai. Tas eh, noteikti eh, būs saistīts arī ar citiem aspektiem eh, saistībā ar piekļuvi kosmosam. Un kosmos kuģu palaišana kosmosā, tas ir svarīgs arī jautājums. Arī šajā aspektā jāsaka, ka mums ir uzkrāta kompetence. Un katrā ziņā tas, kas tiek veidots, tam ir jābūt eh, ilgspējīgam. Mums ir jāstrādā pie tā, lai šī palaišanas uh, palaišana kosmosā būtu pēc iespējas sekmīgāka. Tas ir ļoti svarīgi arī no politiskās puses. Tad par govsat.com. Tur mums ir nepieciešams stiprināt vēl šo jomu, bet piekrītu, ka to nedrīkst darīt uz Galileo un Kopernikus rēķina. Jā, līdzekļi trūkst, bet eh, ir to avots jāatrod citur. Jā, paldies. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, ka mums nevajadzētu atņemt līdzekļus no šīm divām minētajām programmām, Kopernikus un Galileo, lai varētu strādāt pie jaunām programmām vienotā kosmosa stratēģijā. Katrā ziņā paldies! par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Un noslēgumā informēšu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai šim ziņojumam ir 6. septembris. Grozījuma izskatīšana paredzēta 9. oktobrī. Balsošana ITRE komitejā 5. novembrī. Balsošana plenāra sesijā. Redzēsim decembrī vai janvārī. Līdz ar to man liekas, ka programma ir pietiekami saspringta. Paldies par šīm ļoti interesantajām debatēm par vienu no ļoti svarīgajiem tematiem mūsu komitejā. So, we could finish this point. Nu, ko tad šo darbu kārtības eh, punktu varam noslēgt, un tagad ir laiks. Un laiks pārējai pienākuma darba kārtības punkta padomas eh, lēmums par to, lai noslēgtu nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā. Saīsināt šo institīvu sauc par prīma. Ievadam pieminējuši, ka Marokas karaliste jau pēc iepriekšējā gadsimta 70. gados lūdz iespēju sākt sarunas ar Eiropas Savienību par iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, Marok, tātad Marokai tika ļoti tā pieklājīgi atteikts, jo nu, gal galā Maroka nav. Uh, neatrodas Eiropā, un uh, Eiropas Savienība ir paredzēta Eiropas valstīm. Nu, bet, neskatoties uz to, Eiropas Savienībai Marka Alaži bijušas ļoti ciešas uh, attiecības. Nu, kā jūs nedaudzi marokāņi, uh, personas ar um, tātad, Marokas izcelsmi arī ir pārcēlušās uz Brīselē. Nu, un, un Šī prim, primā ir um, valsts un privātā sektora partnerattiecības, uh, kur mēģis ir uh, uh, novērst problēmas ar ūdens un pārtiks apgādi vidus jūras reģionā. Nu, kā jūs ziniet, uh, šim reģionam pastāvīgi draud um, sausums. Nu, tādēļ ir svarīgi izvērst šo programmu. programmu. Un uh, primā ir paredzēta um, arī kaimiņu vidusjūras reģionu valstu piedalīšanās. Nu, un tādēļ Eiropas Savienībai nepieciešams parakstīt virkni uh, noliegumu par um, um, sadarbību zinātnēs, zinātnē, tehnoloģiskajā jomā. Viena no šādām valstīm ir Maroka. Nu, komisija ir ierosināja, ierosinās tad uh, noslēgt šo būtisko nolīgumu ar Maroku. Nu, un pēdējais Marokas karalis ir uh, izvērst tādu plašu irigācijas programmu. Un, cik zinu, pat labam tur tiek strādāts pie uh, aktīvi, aktīvi strādāts, protams, apgādes infrastruktūras. Un vēlos jūs informēt, ka um, turpmākās 15 uh, uh, minūtes ir atvēlētas diskusijai. Salīnī kungs aizstāja referentu Patričēlo kungu. Tā kā vēlreiz vārds Sasalīnī kungam, lūdzu jūs nedzēt ievad komentārus eh, par šo jautājumu. Paldies! Jā, tātad, eh, kā jūs sacījāt, es esmu eh, Patričēlā kunga vietnieks, nolasīšu viņa paziņojumu un atvainojos, ka uzreiz pēc tam man nāksies jūs atstāt. Jo, nu, nu, man ir citi darbi padomā. Tad vismaz iepazīstināšu jūs ar to, ko tad uh, ir sagatavojis Patričēlā kungs. Partnerības nolīgums uh, zinātnes tehnoloģijas jomā, līdz jūras reģionā, kas pazīstams kā prīma nolīgums, ir uh, valsts un uh, part, privāto attiecību, kā, kā arī sastapējais valstu palīdzības nolīgums, kas balstās uz 165. līguma pāntu, un tā mēģis ir apvienot uh, Eiropas saimnības un vidusjūras reģionu valstīm uh, pieejamos zinātniskos eh, līdzekļus, lai izstrādātu kopējus integrētus risinājumus, kur nolūks ir uzlabot eh, efektivitāti un drošību piegādes eh, sistēmās, ūdens apgādē jo sevišķi, un uzlabos jomu agrī pārtiks nozarē, kā arī citās nozarēs. Nu, šeit ir virknē dalību valstu nacionālās programmas, kas ir iesaistītas un kopējas globālais tātad. Tā Ehm, pieeja ir kā labs paraugs eh, zinātniskajai diplomātijai no savienības puses. Bieži tiek dzirdēts par uh, vidusjūras reģionu kā migrācijas uh, um, izcelsmes reģionu, bet nu, šis reģions vēlas būt proaktīvs un risina migrācijas uh, cēloņus, lai attiecīgi varētu tos novērst un nodrošināt to, lai vidusjūras reģions būtu mm, stabilāks un ilgspējīgāks. Uh, Nu, un šeit 11 Eiropas Savienības dalība valstis, 3 asociētās dalība valstis ir piesaistījušās programmā, programmā Prīma. Ir līdzekļi no apvārsnes 2020 un 5 ne Eiropas Savienības dalība valsts, ar ko Eiropas Savienība tuvākajā laikā noslēgs līgumu par sadarbību tātad zinātniskā un tehnoloģiskā jomā. Viena no šādām valstīm ir Marokas karaliste. Neizzināšos visās eh, šī priekšlikuma detaļās. Mēs zinām, ka ir ja problēmas ar Rietumsahāras reģionu, ko pārauga Mēroka. Tā ir viena no mūsu ģeopolitiskajām prioritātēm, bet eh, nu, šeit eh, šīs diskusijas kontekstā par to runāt nenāktos, vismaz ne šajā komitejā. Es atbalstu komisijas priekšlikumu, vērtēju to pozitīvi un aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. 11. jūlijas ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Septembrī notiks balsojums. Un nu, paldies arī sekretārātam par sniegto atbalstu. Paldies! Paldies! Nu ko, kolēģi, mūsu rīcībā ir šeit nedaudz laikā ēnu referenti pieteikušies. Pirmais no tiem - Tojas kundze, lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī referentam par veikumu. Es esmu gandrīti dzirdēt, ka šis, šī prima iniciatīva ir guvusi tādu plašu atbalstu. Sekoja līdzi šī priekšuma attīstībai sākotnējā fāzē, un tad eh, šī iniciatīva nedaudz tā pačabēja Mums viss tā pārējā fonda, kas notiek vidus vidusjūras reģionā, bet paldies katrā ziņā arī uh, kolēģiem, deputātiem par veikumu. Arī Strasbūrā esam apsprieduši šo lēmumu projektu un uh, aicinājām komisiju pie tā piestrādāt. Un uh, šī tiešām ir viena no jomām, ko parlaments izrādīs savu iniciatīvu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Šāda veida sadarbības ar dažādām valstīm ir eh, tiešām nozīmīga, un katrs nes eh, teikt, savu ārtevu. Ir valsts, kurām ir varbūt tā, eh, mazāk finanšu, bet tās varbūt piedalās nu, citā veidā šajās programmās ar savu, savu iniciatīvu, un kā mūsu referenta pārstāvis arī norādīja, ir runa par vidi, ūdens apgādi Galu beigās tas eh, nāk par labu arī mieru stiprināšanai šajā valstī un attīstībai. Domāju, ka tas nāk par labu visām šīm valstīm. Eh, Maroka ir eh, viena no vadošajām valstīm. Cerams, ka viss tā pievienosies un turpināsim sekot līdz notikuma attīstībai. Paldies! Mēs paldies, kolēģi! Kurš tad vēl vēlētos? izteikties, kuram vēl kas sakāms šī jautājuma sakarā? Ja nevienam nekā sakām nav, tad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Andrejā Kariņānī, lūdzu, vārds jums. Hmm? Paldies! Um, priekšsādācējiem deputāti vēlas pateikties arī šīs komitejas locekļiem par pausto atbalstu, atbalstu šai iniciatīvai. Atkārtoši svarīgākās šīs iniciatīvas iezīmes, detaļās iedzināties šeit, šeit, šeit nav nepieciešams, jo referents skaidri jau izklāstīja to, ka te runa par um, vidusjūras reģionālo iniciatīvu, Nu, tā ir tāda unikāla iniciatīva, jo tā ir uh, partnerības starp savienības dalību valstīm reģionu valstīm, kas piedalās apvārsnes 2020, kā arī ar trešajām valstīm, kas atrodas vidusjūras dienvidos. Un svarīgākais šis institīvas elements ir tas, ka tās mērķis ir izstrādāt inovatīvus risinājumus. Te netiek daudz runa par to, kā uzlabot varbūt sargus ar valstīm, bet drīzāk kā savest kopā lai valstu zinātniekus, stāj kopā pieejamos resursus, līdzekļus arī ņemt vērā zinātnieku pieredzi, lai nodrošinātu, ka ir ūdens un, un pārtika, un, kas eh, nodrošina to, ka situācija reģionā ir stabilāka un ka šie resursi un sistēmas tiek pārvaldīti ilgspējīgāk un, un efektīvāk. Šī institīva iet tālāk tikai par ūdens un agri tātad, pārtikas sistēmu, tiek, tiek ņemt vērā arī tādi izaicinājumi kā klimata pārmaiņas Šī institīva var atstāt arī pozitīvu ietekmi uz klimatu pārmaiņu apkarošanu. Nu, kā arī tiek eh, ņemt vērā tādi izaicinājumi kā migrācija, migrācijas cēloņi. Un tāpat arī tā ir ārkārtīgi nepieciešama pilsoņiem, kas redzēs eh, konkrētu zinātnisko pētījumu rezultātu materializēšanos. Un eh, tas kopumā ļoti labs piemērs arī tā sauktā zinātniskajai diplomātijai, kur mēs uh, strādājam kopā ar starptautiskiem eh, partneriem, kā vienlīdzīgiem partneriem. Maroka ir viens no šādiem vienlīdzīgiem partneriem. Tā ir eh, aktīvi iesaistījusies šīs institīvas eh, izveidē jau kopš sākotnējā, sākotnējās fāzes 12. gadā. Tā gatava arī sniegt finansiālu ieguldījumu šī, šīs iniciatīvas kaldināšanā. Un tā seko uh, šajos centienos citām Ziemeļāfrikas un, un uh, tuvā aust, austrumu valstīm, piemēram, Alžīrijai, Libānai, Jordānai, Eģiptei, ar kurām jau ir uh, parakstīts šāds nolīgums. Marokas gadījumā mums joprojām ir uh, nepieciešama parlamenta piekrišana. Vienlaikus esam pārliecināti, ka to saņemsim ņemot vērā to, cik lielus labumus šī iniciatīva var sniegt reģionu pilsoņiem un valstīm. Nu, vienlaikus vēlos vien nu, rezumēt, uzsverot, ka Primas institīva jau ir uzsākta. 18. gadā ir izsludināti vairāki konkursi, 848 priekšlikumi ir iesniegti, nu, kas liecina par šīs institīvas panākumiem. Varbūt ārkārtīgi svarīgi mums uh, saņemt eh, parlamenta atbalstu šī nolīguma slēgšanai. Paldies! Paldies! Eh, dažām iespaidīgi, ka jau ast, vairāk 800 projektu priekšlikumi ir saņemti. Šī programma tā tad tiešām ir eh, visai iecienīta. Mm. Protams, ir jāstiprina attiecības ar uh, kaimiņu valstīm, jāpalīdz tām nodrošināt uh, pārtikas uh, Eh, piegādes un, un eh, attīstību. Un vēlreiz tātad eh, grafiks šim ziņojumam tātad atgādināšu, kāda tad ir grafika. 11. jūlijas pusdienlaiks, tātad līdz 12. jūs varat iesniegt grozījumus. Itra komitejā balsojums paredzēts 3. septembrī. Vēl šogad. Un, attiecīgi, tālāk pieņemsim lēmumu par mm, to, kad tad balsot eh, plenārsēdē. Paldies! Līdz ar to esam eh, izskatījuši arī šo svarīgo darbkārtības punktu. Tagad mums nedaudz jāpagaida, jo esam eh, nedaudz pārsnieguši grafiku. Vestergārdas kundzei mums pievienosies pēc burtiski pāris minūtēm. Tā kā tagad paņemsim pāris minūšu pauzīti līdz. Eh, nu, ā, nē, skatos, ka viņi jau nāk zālē. Nu, lieliski. Tad dosim viņai pāris minūtes, lai viņi te eh, iejūtās, iekārtojās, un eh, tad turpināsim sanāksmi. And I have the pleasure to see also. Un man ir tas liels prieks redzēt arī Buzeka kungu par komitejas priekšsādātāju, kas ierodas. Good afternoon. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Mm, mums tāda neierasta iespēja sveikt eh, Vēstageres kundzi, komisāri, kas ir konkurences eh, komisāre Eiropas komisijām. Lielas paldies, komisārs kundze, kas esat ieradusies mūsu komitejām. Mēs savā komitejā jūtamies atbildīgi par reālo ekonomiku, nu varbūt ne tik daudz par lauksaimniecības, zivsaimniecības vai transporta jomām, bet visas pārējās ekonomikas daļas ir mūsu itre komitejas uzmanības lokā, jo īpaši rūpniecība, MVU. Tad nu ļoti svarīgi, lai mums būtu iespēja izrunāt svarīgas tēmas ar jums, atbildīgo eh, komisāri konkurences jomā. Tas bija koordinātora lēmums uzaicināt jūs piedalīties mūsu komitejas sanāksmē. Eh, mūsu interesējošais jautājums ir visur populārs Eiropas konkurences eh, noteikumi, globālās jaudas pārslodzes un dempinga jomām. Mēs vēl nevēlētos to saukt par tirdzniecības kāru. Cenšamies būt uh, maigāk, izteikties maigāk, bet uh, valsts atbalsta noteikumi ietekmē inovācijas un arī iespējas Eiropas Savienības uzņēmējiem, īpašiem VU. Un mēs vēlētos tad uh, noskaidrot fundamentāls atbildes tīri no industrijas un MVU viedokļa raugoties. Tātad par šo reālo ekonomiku. Tāpat būs iespēja uzdot jautājumus komisārs kundzei, bet vēl pirms tam uzklausīsim Vestageras kundzes runu. Vārds jums! Lielas paldies par šo iespēju! diskutēt par eh, mm, šādiem jautājumiem ar reģionālu akcentu. Un es saprotu, ko jūs arī darāt šeit, lai radītu atbilstīgu vidi rūpniekiem un MVU, arī lielākiem uzņēmumiem, jo mazie uzņēmumi, kad viņi eh, kļūst lielāki, viņi rada darba vietas. Uh, un tas savukārt nāk par labu pilsoņiem, un eh, tas rada inovācijas, kas uzlabo mūsu sabiedrību. Tātad eh, tas ir ļoti svarīgs darbs. Konkurētspēja eh, palīdz Eiropai mm, izmantot pēc iespējas vairāk mūsu potenciālu. Jo, ja uzņēmumiem ir jākonkurē savā starpā, tad viņiem ir lielāks stimuls radīt tādus produktus, kādus vēlas patērētāji. Viņi domā par jaunām biznesa idejām, kas radītu pārmaiņas tirgu, un tas ir labi patērētājiem, tas ir labi arī citiem uzņēmumiem, jo tad, kad uh, uzņēmums gūst patērētāju uzmanību Eiropā, tas nozīmē, ka viņi ir konkurētspējīgi globālā pasaules mērogā. Uh, konkurencei pastiprinoties, mēs neiebilstam pret uzņēmumiem, kas kļūst lielāki un uh, gūst lielākus panākumus. Uh, Bet, ja jūs esat veiksmīgs uzņēmums, radat jaunas darba vietas, tad mēs, protams, jums, jūs tikai sveiksi. Tāpat reizēm veidojas arī uzņēmuma apvienošanas, kas rada Eiropas čempions, kā Peugeot Opel un Opel, SMB un Miller un Siemens un Gemesa. Uh, ļoti svarīga uzņēmuma apvienošanās, kas radīja lielas uzņēmumus. Pēdējo desmit gadu laikā mēs esam nu, pie, novērojuši vairāk kā 3000 apvienošanās, 95% um, bija iespējams veikt bez kādiem mm, satraucošiem elementiem. Tikai 6% gadījumu mēs Mm, bažījāmies, ka varētu būt problēmas ar mm, konkurētspēju, un tikai pēdējo gadu laikā piecas apvienošanās tika bloķētas. Mēs eh, konkurences pienākumus eh, piemērojam visiem uzņēmumiem, kas darbojas eh, Eiropā neatkarīgi no jomas, no piedarības valsts, tā lai būtu pilns potenciāls izmantojums. Piemēram, mēs arī padziļināti uh, ārzemilzēm, ka General Electrics iegādājās gāzes biznesa Alstrom Francijā. Mēs secinām, ka pēc apvienošanās viņi apturētu Alstroms attīstību visa tālāk pavirzījušajā gāzes sektorā un arī inženieriju, kas nāktu līdzi. Un tad nu, šāda situācija Un tas ir ļoti svarīgi, tā, lai sasniegtu augstu enerģētikas efektivitāti, zemākus emisijas un, protams, arī, eh, lai jādomā par emisijas mērķu sasniegšanu. Tātad, lai varētu saglabāt konkurētspēju, tad DE pārdeva šo uh, smago gāzu turbīnu uh, Mm, biznesu Alsaldo Itālijā. Tagad Alsaldo ir veiksmīgi notestējuši jaunās gāzes turbīnas un investējuši jaunā fabrikā, lai Itālijā veiktu ražotāju ražošanu un piedāvātu šo augsti attīstīto tehnoloģiju patērētājiem visā pasaulē. Apvienošanās noteikumi, kas ir um, spēkā, tie nodrošina to, lai visa uh, Eh, industrijas nozara saglabātu savu mm, konkurētspēju. Ja ir vēlme pēc apvienošanās, tad ir eh, vairākas eh, citas. Mm, Eiropas industrijas jomas, kas jāņem vērā. Eiropas kompānijas, kas iegādājas produktus, mm, šajā apvienošanās gadījumā, un te nereti miljoniem cilvēku tiek nodarbināti šajās lielajās kompānijās. Šie uzņēmumi vēlas tā, lai konkurence turpinātos, lai viņi varētu arī mm, sniegt savu ieguldījumu mm, par atbilstīgu cenu, un tā arī, lai viņi paši uh, varētu būt ar iespējām veikt izaugsmi, piemēram, tērauda sektors. Mm, tērauds nonāk rūpnīcās, kas veido mūsu mm, trauku mazgājumās mašīnas, arī kas ražo mašīnas un uh, mājokļus, kur dzīvojam. E, šie uzņēmumi, e, kuros tērauds tiek ražots, nodarbina vairāk kā 13 miljonu cilvēku Eiropā. Viņi vēlas tā, lai konkurencei pateicoties būtu iespējams, e, nebūtu iespējams nekontrolēti paaugstināt cenas, jo tad būtu grūtības konkurēt. Tad, kad lieli uzņēmumi apvainojas, un tas rada uh, Eh, satraukumu. Parasti tad eh, tiek piemēroti atbilstīgi pasākumi, eh, tā lai galvenā vienošanās būtība netiktu apdraudēta, bet bažas tiktu kliedētas saistībā ar konkurenci, jo uzņēmumi vienmēr var piedāvāt paši risināt šīs problēmas un lai saglabātu konkurenci. Viņu var rūpnīcas pārdot vai ražošanas līniju citiem spēlētājiem, tā lai Eiropas patērētājiem būtu alternatīvas iespējas, eh, kuras izmantot. Protams, es domāju, ka mēs visi esam to paši pieredzējuši. Darbiniekiem ir nedroša sajūta, kad viņu mm, rūpnīca tiek pārdota, lai saglabātu konkurētspēju. Nu, tas ir tāds neskaidrība periods, kad jūs nezināt, kas tad notiks tālāk. Uh, bet eh, tad, kad eh, apvienojošās puses ierosina pārdot eh, ražošanas dārbu, mēs un mm, arotbiedrību pārstāvi esam ar kopīgām interesēm. Ja mēs vēlamies tā, lai konkurētspēja saglabātos, tā, lai um, pircējs varētu izmantot šīs vietas, tās at, attīstīt un tā, lai kompānijas joprojām būtu gan aktīvas un modras. Tad mēs ne tikai apstipri, mēs, nevar, mēs neapstiprinam tādu pircēju, kurš varētu mm, aizslēgt uh, uzņēmumu un iznīcināt darba vietas. Tātad mēs vēlamies tā, lai būtu lielāka konkurence un darbiniekiem ir tieši tāds pats mērķis. Protams, mm, darbiniekiem ir jāzina, ko nozīmē uh, šī apvienošanās, un tāpēc mēs e, sagaidām to, ka uzņēmumi, kuri slēdz darījumus ar citiem, tā lai viņi ievērotu valstu un Eiropas noteikumu attiecībā uz konsultācijām un informēšanu, kas jāsniedz darbiniekiem. Un šajos apvienošanās noteikumiem darbiniekiem un ārotbiedrībām ir iespēja pie mums vērsties un paust savu viedokli par uzņēmumu apvienošanos. Un tad, nu, šādos gadījumos, protams, mūsu durvis ir atvērtas. Un mūsu atbildība ir neapstiprināt tādas uzņēmuma apvienošanas, kas kaitē darbiniekiem vai eh, citiem uzņēmumiem un arī pašiem patērētājiem. Eh, protams, debates eh, un jautājumi vienmēr ir vēlami par to, kā mēs strādājam, ja ir atbilstība mērķiem, jo vienmēr pastāv iespēja uzlabot lietu. Piemēram, parunāsim tagad par valsts atbalsta noteikumiem. Pēdējos gados noteikumu mm, eh, rokas grāmata ir vienkāršota tā, lai noteikumi vairāk atbilstītu tiem pārredzētiem mērķiem, arī lai tas nāktu par labu pašai eh, nozarei. Mēs paplišinām savu vispārējo bloka izņēmuma noteikumu tā, lai valdības varētu sniegt atbalstu, nevēršoties pie komisijas eh, pirms tam. Uh, ar nosacījumu, ka eh, tiek ievēroti tie noteikumi, kurus ievēro vispārējiem. Tie ir noteikumi tā, lai aizsargātu konkurētspēju. Un pats fakts, ka viņiem vairs nav pie mums jāvēršas, protams, ļauj ietaupīt laiku. Ja viņi vēlas, viņi var pie mums vērsties, mm, un, bet viņiem ir jāievēro noteikumi. 97% no visiem valsts atbalsta pasākumiem tiek ieviesti tieši šādā veidā. Valdības pie mums vēršas tikai tad, kad ir kādi sarežģīti gadījumi, kad ir risks, ka konkurēt spēja varētu mm, tikt mm, cie, mm, ciest, un tad mēs esam gatavi palīdzēt. Mēs esam piedāvājuši Eiropas Savienības investīciju fondu, kur ir 15 miljārdu eiro no Eiropas budžeta paredzēts tā, lai varētu atbalstīt Eiropas investīcijas 650 miljonu e, apmērā arī apvārsnes 20, 2020, kur ir vairāk kā mm, 100 miljonu eiro investīcijām. Šo naudu var izmantot tā, lai veidot Eiropas nākotnes uh, industriju. Mm, abas šīs programmas ļauj Eiropas fondiem mm, tikt kombinētiem ar valstu finansējumu. Mēs uh, strādājam pie tā, tā lai mm, procedūras būtu pēc iespējas vienkāršākas, un tā ir daļa no šī priekšlikuma. Eh, pat ar šiem spartajiem soļiem, kas ir eh, bijuši ar plašu ietekmi attiecībā uz laika mm, ietaupīšanu un arī eh, ar to, lai varētu izmantot valsts atbalstu, es domāju, ļoti svarīgi tā, lai mēs nebūtu naivi par mm, globālo konkurenci. Un mums nevajadzētu būt naiviem par konkurences kropļošanu. Ķīna kļūst arvien spēcīgāk, un tā ir atšķirīgs tirsniecības modelis, kā mums. Mums ir pārunas ar Eiropas Savienības tāraudu mm, tarifiem. Priekšsēdētājs uh, uz to nedaudz atsaucās, un šis pārunas uh, vēl norit. Un Eiropa, protams, aizstāvēs savas tirzniecības intereses uh, un darīs to spēcīgi. Visaptvarošais tirzniecības līdzsvars, kāds mums ir ar uh, Mm, pasauli ir pozitīvs un doma nav atmest tās lietas, kas mums nesušas panākums, atvērtos tirgus, konkurenci, inovācijas. Bet tā vietā mums vajadzētu eksportēt mm, šīs galvenās idejas modeļus pasaulē, tā lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi arī globāli. Tātad, ja mēs ievērojam konkurences noteikumus, mēs vēlamies uh, arī, lai mūsu tirzniecības partneri rīkotos tieši tāpat. Mēs e, izveidojām pastāvīgu mm, dialogu ar Ķīnu, tā lai tā noņemtu kaitnieciskās e, subsīdijas un esam pielikuši punktu viskaitnieciskākajiem pasākumiem, e, jo tiks pārakstīts arī tirzniecības nolīgums nākamajā nedēļā. Un tāpat mums ir sarunas ar ASV par konkurenci. Uh, Mums Eiropā ir spēcīgs eh, mantojums, un vairums eh, Eiropas eh, iedzīvotāji ir ar darbiem div, no 20 inovatīvākajām valstīm pasaulē, 10 no tām nāk no Eiropas. Tāpēc arī mēs ļoti gaidām šīs jaunās iespējas jāizmanto izdevīgais gadījums, jo tas nāk par labu Eiropiešiem. Un es ceru, ka daļa no Mm, tās jomas, par kuru es esmu atbildīga, eh, konkurence un inovācijas eh, varēs izdarīt savu mm, daļu darba, un es ar lielu nepacietību gaidu turpmākās debats. Lielas paldies, komisārs kundze! Mums bija ļoti liela interese uzklausīt jūsu ievadvārdus, um, bet tāpat ļoti svarīgi ir arī uzdot jautājumus, uh, runāt par MVU, industriju un mūsu konkurenci visā pasaulē. Tagad atvēršu diskusijas. Vispirms politisko grupu pārstāvja ETP vārdā Langenkungs. Vārds jums. Okay, vielen Dank, Frau. Jā, paldies, komisārs kundze, Vestagers kundze. Jūs savā pilnvaru termiņā daudz ko noderīgi esat izdarījusi, tur nav šaubu. Valsts atbalsta jautājums valsts atbalsta jautājums ir noteikti sekmīgi risināts. Jau karteļu aizliegumu īstenošana skar arī eh, piekļuvi tirgumu kā jautājumu, tīpaši interneta komercijas e, jomā, kur ar to tiek ierobežota konkurence. Jūs sacījāt, ka 94 procenti no visiem apvienošanās pieteikumiem ir apstiprināti, bet jāpiezīmē, ka daudziem no tiem ir nosacījumi izvirzīti. Un tad kā šī instrumenta kops tiks attīstīt tālāk? Tirgus daudzās jomās ir globalizēts. Vecie instrumenti, kas bija saistīti ar tirgus daļu vai apgrozījumu interneta eh, komerc, eh, komercijas eh, jomā, ir pakārtoti. WhatsApp un Facebook ir piemēri tam. Tirgus kapitalizācija tur ir pilnīgi savādāka. Tāpēc mans jautājums ir tāds, kādi jauni instrumenti e, būtu vajadzīgi šajā jaunajā situācijā pasaulē? Kā ir ar e, atvērtu piekļuvi tirgumu nākotnē? Tas, man liekas, ļoti svarīgs jautājums. Un treškārt, kādas problēmas jūs saskatāt saistībā ar valsts atbalsta tiesību tālāk attīstību, it īpaši attiecībā uz uzņēmumiem? Paldies! Paldies, kolēģi! Sociāldemokrāta grupas vārdā Dans Nika. Paldies! Komisārs Kundze, paldies par jūsu līdz šim sacīto. Vēlos atsaukties uz vienu lietu, kas jums noteikti ir zinām. Galats esošā tērauda rūpnīca Desmitiem tūkstoši cilvēku ir atkarīgi no tā, kas notiks ar šo tērauda rūpnīcu, vai viņu bērniem būs ko ēst un vai viņi varēs apmeklēt skolu. Pirms vairākām nedēļām, tad, kad jūs minējāt uh, aiz, eh, aizsargu pasākumus. Es devos uz turieni un sacīju, ka jūs un Eiropas komisija vēlas piemērot mehānismu, kas ļautu šīs eh, tērautlietos iegādātājam nodrošināt turpmāku uh, darbību. Un sacīju, ka netiks slēgta tērautlietuva un būs mehānisms, kas ļaus nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz uh, tiem pasākumiem, kas ir piemērot pret tās ar metālu. Uh, Pēdējā laikā mēs neesam to pašu dzirdējuši vairs no jums un komisijas. Vēlos atgādināt jums par to un lūgt, vai jūs varat mūs uh, nomierināt, sakot, ka šis darījums tiks uzraudzīts un nebūs uh, nekādu negaidītu pārsteigumu šajā jomā. un e, lai kurš arī iegādātos šo tērauda lietuvi, ka joprojām paliek e, spēkā apņemšanās attīstīt e, tērauda ražošanas tirgu Rumānijā un ka Asar Metal pēc šī darījuma turpinās darboties tāpat kā līdz šim. Visa mūsu valsts gaida šo plānoto darījumu uzraudzību. Un tas noteikti nu, būtu ļoti noderīgi no jūsu puses, no Eiropas komisijas. Mēs gaidām caurskatāmību, paļaujamies uz jūsu profesionālismu un gaidām atbildi no jums. Paldies, kolēģi, par jautājumu. Tālāk Alde grupas vārdā Naktigāls kundze, lūdzu. Jā, paldies, paldies, komisārs kundze ņemot vērā uh, situāciju šobrīd apvienotā karalistē, Brexit ir jāņem vērā un vēlos runāt par finanšu jomu. Daudzi finanšu joms būtiski spēlētāji atrodas uh, apvienotā karalistē un Eiropas tirgus ir tāds uh, eh, pavājuši. Vēlos lūgt jūsu viedokli par pašreizēju situāciju, par konkurenci finanšu jomā ko mēs varētu darīt vai kas mums būtu jādara tuvākajos mēnešos saistībā ar Brexit situāciju. Paldies! Tālāk goe grupas vārdā Kohliča kungs, vicepriekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad runāšu čehu valodā. Es ceru, ka tas neradīs nevienam problēmas. domāju, ka neatkarīgi no eh, rūpniecības situācijas Eiropā mums ir eh, jājautā sev, kāda veida koncentrāciju mēs varam atļauties Eiropā. Lielākā daļa kapacitātes stikla eh, iepakojumu jomā ir ASV, vai tas ir pareizi, vai tas ir pietiekami veselīgi. Um, tas ir jautājums jums. Es esmu zinām laiku nostrādājis eh, tērauda nozarē, pieredzēju, kā šī nozare sabrūk Čehijā, un man jums ir jautājums, ko komisija darīja, kad Lakšer metāli iegādājās visas lielās tērauda lietuvas Eiropas Savienībā? Mums eh, Morāvijā ir ļoti svarīga rūpnīca. Cerams, ka dalī, eh, šis darījums eh, beigsies sekmīgi. Bet ko jūs domājat par to, ka milzīgi uzņēmumi, kuri uzpērk Eiropas Savienībā mazos uzņēmumus, viņi savas uh, iegādes darījums balsta uz uh, citiem principiem, citām izmaksām nekā Eiropas uzņēmumi. Viņiem nav tādas sociālās prasības, eh, prasības attiecībā uz emisijām, un, kā jūs pareizi norādījāt, eh, cilvēki ir nobažījušies par to, kas ar viņiem notiks. Lai atšķirībā no, nu, jāsaka, tāpat kā eh, mans uh, rumāņu kolēģis arī es uh, esmu nobažījies, ka ir apdraudēts darba vietas. Piemēram, Ziemeļfrancijā ir praktiski jau izzudusi tērauda ražošana, Luksemburgā situācija ir mainījusies. Čehijā mums e, Komutovā bija liela tērauda Lietuva, bet šobrīd tagad viņi e, ražo ļoti nelielu daļu no tā, ko ražoja agrāk. Un tas e, ir līdzīgi kā daudzās citās valstīs. Mani neinteresē varbūt e, individuālai gadījumi, bet tāds principiāls skatījums. Atšķirības starp Eiropu un Ķīnu ir tā, ka mums ir ļoti atšķirīgas kapacitātes un noteikumi. Jūs runājat par atvērtību, piekļuvi, Tam būtu jābalstās uz identiskiem e, apstākļiem, bet to, protams, ir grūti sasniegt. Līdz ar to es saprotu, e, ka e, problēma šeit ir tieši tāda. Paldies! Tagad vārds citiem deputātiem. Eduards Matēns, sociāldemokrāti. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisārs Kundze, par to, ka ieradāties. Vienmēr liels prieks ar jums eh, debatēt, it īpaši tāpēc, ka daudz kur jums nepiekrītu, bet nu, jūs nebūsiet pārsniegt. Es domāju, gluži pretēji, ka pašreizējie noteikumi um, atspoguļo tādu ekonomisko pasauli, kas šobrīd vairs nepastāv. Nu, jūs sakāt, ka nevajadzētu būt naiviem, un te, nu, man gribētos gandrīz teikt, ka, nu, ja mēs nesam naivi, tad mēs esam līdzdalībnieki. Nu, Eiropas komisija nemaz netik sen. Uh, atpazina, mm, atzina Ķīnas ekonomiku kā tirgus ekonomiku ar visām no tām kaitnieciskajām iz, izrietošajām sekām. Tad vēl jārunā arī par rūpniecību, kur ir pārāk liela mm, kapacitāte. Visi Ķīnas sektori, kur vairāk kā 50% tirgus eh, daļas pasaulē piedara Vairāk kā 50% tirgus daļu jūs eh, ļoti labi zināt, ja vēl pievienojam negodīgu konkurenci, tīpaši, ja vēl ir dempinga praksa, nu, tad. Uh, Eiropas uzņēmumi ir ļoti nelabvēlīgā situācijā, neatkarīgi no eh, antidempinga pasākumiem. Un mēs eh, zinām, kā veidojas cenas šajā valstī. Nu, tas katrā ziņā vienmēr nāk mums par ļaunu. Un Eiropas konkurences noteikumi ir strikti attiecībā uz valsts atbalsta pasākumiem. Jūs gan centāties to atbildēt attiecībā uz eh, uzņēmumu monopolu situāciju. Tātad antidempinga Mm, noteikumi un eh, pārējie noteikumi var nākt par sliktu Eiropas uzņēmumiem, darba zaudēšanu, mm, konkurenci un arī mūsu prasmes zudīs, kas tik svarīgas. Man četri jautājumi jums uzdodam. Pirmkārt, kā Eiropas komisija eh, ņem vērā starptautisko tirgu kā referenci attiecībā uz Eiropas konkurences noteikumu īstenošanu? Pirmais jautājums. Otrakārt kā starptautiskās tirzniecības negodīgie noteikumi var mainīt eh, noteikumus. Un trešais jautājums - Eiropas komisija, lai saglabātu industriālo bāzi. Nu, industriālais viens amats rada trīs jaunus amatus. Un, mm, vai ir paredzēts komisijai pārskatīt eh, to noteikumu piemērošanu, kas saistās ar Eiropas ar valstu atbalstu sniegšanu? Jūs nedaudz atbildējāt uz to. Un tad eh, vai mūsu prasmes un mūsu darbi varētu tikt uzskatīti, kā mēs to uzskatām par mm, eh, pietiekamu pamatojumu attiecībā uz konkurences noteikumu elastību piemērošanu. Paldies, komisārs kundze. Thank you very much. Uh, colleague, uh, Madam Spiraki. Tālāk Spiraki kundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji komisārs Kundze, prieks jūs redzēt šeit, lai apspriestu šos jautājumus saistībā ar eh, godīgumu tirgu. Grieķijā mums ir eh, ļoti būtiska tērauda nozare, kā jau jūs sacījāt. Mēs sekojam noteikumiem, prasam, lai mūsu tirdzniecības partneri darītu to pašu, bet ja viņi to nedara, vēlos lūgt jūsu vērtējumu, vai mums tiešām būs tirdzniecības karš un kā lai mēs aizsargājam savus cilvēkus un savu rūpniecību, protams. Paldies! Eh, madam, Madam Werner. Werners kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Esat sveicināti šeit, Vestagers kundze. Man ļoti liels prieks redzēt jūs šodien šeit, Itra komitejā. Man jums ir trīs jautājumi par kapacitātes mehānismu, tad vispārīgi apsvērumi par konkurences politiku un jautājums par publisko iepirkumu tiesībām. Komisija attiecībā e, uz, uz kapacitātes mehānismiem eh, sešus gadījumus ir apstiprinājusi dažādās dalību valstīs, un komisija savā paziņojumā arī norādījusi, ka nākotnes eh, noteikumus kapacitātes mehānismiem eh, piemēros to, tos jau atļautajiem mehānismiem elektrības tirgumu. Eh, balstoties uz ko tieši jūs esat to apstiprinājusi, mēs vēl gal galā neesam pieņēmuši regulējumu šai jomā elektrības tirgu. Eh, tālāk. Kolēģi jau to pieminēja, un mēs daudz runājam par to, vai mēs varam radīt Eiropas čempionus, eh, kaut ko analogu Airbus Un es domāju par eh, dzelzceļu vairāk par Astrom un Zīmens gadījumu. Un jūs bez tā, ka jūs pārbaudat eh, tiesiskuma aspektu apvienošanās gadījumiem, eh, tomēr ir vēl arī darbs izaugsmes un nodarbinātības jomā. Protams, mazāk konsolidētos tirgos eh, tas eh, nav tik veiksmīgi kā konsolidācijas rezultātā, bet konsolidācijas rezultātā bieži vien eh, darba vietas tiek likvidēts. Ne tikai pašos uzņēmumos, kas apvienojas, bet arī piegādātājiem. Uz kādiem kritērijiem šie aspekti tiek vērtēti jūsu analīzē? Un vai varat teikt kopumā, ka Eiropas čempioni dod savu ieguvumu attiecībā uz vērtību radīšanu Eiropā? Un tad vēl jautājums par publiskiem iepirkumiem. Kā referente parlamenta ziņojumam par e, konkurētspēju Eiropas dzelzceļa nozarē. E, pēdējos gados e, daudz dzirdu no e, dažādām pusēm par konkurenci no ārpus Eiropas Savienības saistībā ar iepirkumiem. Varbūt vismaz publiskajos iepirkumos, eh, eh, balstoties uz 2014. gada publiskā iepirkuma direktīvu, ar kuru eh, iestāde var prasīt, ka zināma daļa no vērtības ir obligāti jārada Eiropā. Bet eh, jāsaka, ka šobrīd eh, daudz, ka tā ir tāda laimes spēle. Jo bieži vien eh, nav precīza metodika pieejama šādas procentuālās vērtības noteikšanai. Un eh, am, cit, amerikāņiem ir konkrēta formula šai jomā pieejama. Varbūt komisija varētu apsvērt kādu papildinājumu šai direktīvai šajā jomā. Paldies! Uh, thank you. Thank you very much. Uh, Paldies par jūsu piezīmēm. Es aicināšu kolēģim izteikties lēnāk, jo ir grūti tulkiem tikt līdzi. Paldies, Maisners kundze tālāk. Paldies! Tad es turpināšu vāciski un centīšos nerunāt pārāk ātri. Man ir divi aspekti. Pirmkārt, prieks jūs redzēt. Jūs pieminējāt eh, European Industry Future ir vesela virkne tehnoloģiju un alternatīvo enerģiju, kas tiek izstrādāta Eiropā un kur Eiropa uzrāda diezgan labus eh, rezultātus. Skatās, piemēram, uz okeāna pusi tur ir viļņu enerģija un eh, paisuma enerģija. Tad arī darbs ar eh, atkritumu mazināšanu jūrā un arī transporta jomā kuģiem. Tur strādā ne tikai eiropieši, arī ķīnieši, arī daudz citi. Mēs varētu mēģināt arī mazajiem uzņēmumiem atvieglot piekļuvi tirgumu, globālajiem tirgumu, varbūt sniegt kādu finansiālo palīdzību no fonda. Tas būtu pirmais jautājums. Un otrs jautājums pavisam īss. Jūs sacījāt, ka arī Japāna mums tagad ir. Vie, um, Tirzniecības līgums ar ASV mums tāda nav. Uh, bet jūs strādājat pie taisnīgas konkurences noteikumiem ar ASV. Kā tas varētu izskatīties? Tas tomēr nav pārāk vienkārši jautājums, vai ne? Jā, paldies. Poļu tulkojums nenāk man, saka priekšsēdētājs. Es jau varu iztikt, protams, ar anglisko, bet eh, būtu labi, ja varētu izlabot šo situāciju. Nezinu, nu, varbūt tehniska problēma. Madam Tojā. Tojas konsultants. Mums komitejas priekšsēdājas vietnieks arī cen. Jo, paldies liels un eh, paldies komisārs kundze. Ar lielu interesi ieklausāmies eh, jūsu sakāmajā manērīs un pavisam tāds konkrēts jautājums. Jau daži kolēģi pieminēja virkni no tā, ko es eh, vēlējos jums vaicāt. Jūs bieži runājat par konkurences normu ievērošanu, arī par darba vietām, bet eh, kur jūs saskatiet potenciāli jaunām darba vietām? To es uzsveru tādēļ, ka bieži vien eh, mūsu sastapjās diskusijās izskan dažādi tādi apgalvojumi, bet eh, Bet, nu, protams, ir svarīgi ievērot konkurences noteikumus, bet uh, Mums ir bijuši ilgāku laiku iekšā konkurence, iekšā tirgo, tagad ir globālā konkurence. Vairs nepietiek vien ar Eiropas konkurenci, mēs runājam par, eh, par eh, nu, tiešām globālu tirgus dalībniekiem. Tad eh, no otras puses ir jāņem vērā arī patērētāja tiesības. Nu, ir nepieciešams nopietnas izmaiņas šeit visur. Ko, kā jūs to komentējat? Mm. Paldies, eh, komisārs Kunze, mūs eh, nepagodina ar savu klābūtni pārāk bieži. Tāpēc skatos, ka ir eh, liela interese. Atklāju otro jautājumu kārtu. Langan kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Īsts papildinājums tam, ko Vērners sacīja attiecībā uz valsts iepirkumu direktīvu. Privās tirsniecības nolīgums ar Japānu sod labs, jūs sacījāt, tādi paši nosacījumi kā ar Ameriku tur tika mēģināt panākt. Vācijā tagad kāds MVO, kas bija pret TTIP, ir uzsācis kampaņu pret brīvas tirsniecības nolīgumu ar Japānu, ka lūk, tas dotu Japānas lielajiem uh, uzņēmumiem pārņemt uh, ūdens apgādes uzņēmumus Eiropā, piemēram. Un nu, tad rodas jautājums. Kā jūs, kā atbildīgā par konkurences pārbaudījus šo te jautājumu, un atkārt vai tiešām ir tā, ka pēc patreizējiem iepirkuma normatīviem svarīgākais ir cena, nevis ekonomiski izdevīgākais piedāvājums? Vai tiešām tā, tā būtu jābūt? Lai kopienām un valstīm ir iespēja kaut ko iestrādāt savā režīmā, bet runa par iepirkumu no ārpuses, no trešajām valstīm, tad, tad, tad ir. Uh, Tad uh, ir tur visādi izņēmumi. Un kā būs ar Japānu? Uh, thank you very much. Any other request for... for... Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties otrajā jautājuma kārtā? Nu, ja es eh, drīkstu, komisārs Kunst, no savas puses varētu papildināt uh, jautājumu klāstu. Izskanēja vairāk vispārīgi raksturu jautājumu, arī specifiski jautājumi. Nu, piemēram, tēraudas um, nozara, tērauda ražošanas nozara. Vairāk kolēģi izteicās par to, bet visi konkrētie jautājumi ir svarīgi arī no vispārīgā viedokļa, vispārīgās perspektīvas raugoties. Un, um, runājot par uh, globālo konkurētspēju. 24. maijā komisija pieņēma lēmumu uzliek Gazprom kompānijai virkni uh, saistību attiecībā uz konkurētspēju cenu un nodrošināšanu centrāla Eiropas dabas gāzes tirgu. Šī kompānija ir globāls spēlētājs uh, mūsu tirgu, tāpat kā Google digitālajā jomā. Un šajā gadījumā ir runa par enerģētikas uh, jomu. Man ir pāris īsi jautājumi. 13. gadā komisija noraidīja Gazprom eh, saistības, Gazprom piedāvājumu. Vai jūs man nu varētu paskaidrot, kāds ir svarīgākās atšķirības starp saistībām, ko Gazprom piedāvāja toreiz, un, eh, un tām, ko pirms pāris nedēļām komisija ir pieņēmusi? Otrs jautājums man lūkāts, kādēļ šis lēmums? Kādēļ tajā iztrūksta norma attiecībā uz uh, kompensāciju skatījām pusēm astoņās dalībvalstīs. Piecu lielāko politisko grupu vārdā mūsu komitejā lūk, nosūtīja, nosūtījām pirms kādu laiku jums jau vēstuli par šo pašu jautājumu. Nu, tur bija lūk kāds teikums. Šāda kompensējuša pasākuma trūkums rada bīstamu precedentu un nesūta skaidru signālu attiecībā uz Eiropas Savienības saistībām aizsargāt tās tiesiskās normas un, attiecīgi, tās pilsoņus. Martā Gazprom, diemžēl, atteicās ņemt vērā Stokholmas tribunāla lietu un Afgānas lietā. Vai tas nebūtu uzskatāms par šī saistību lēmumu pārkāpumu? Bijām pārsteigti pat eh, vīlušies par šādu Gazprom lēmumu. Nu, no šī sastību lēmuma raugoties, gadokļa eh, raugoties, šis jautājums mums sanīgs. Much. Thank you, Chair, and, and... Paldies! Priekšsēdētāji, atļaušos sākt ar eh, tieši jūsu uzdotiem jautājumiem. Sākšu trešo jautājumu. Stokholmas arbitrāža uh, tai nav nekādas ietekmes uz nu, saistošajām eh, Gazprom saistībām Gazprom lietā. Es zinu, ka Gazprom domā par turpmākiem juridiskiem pasākumiem, par, par kādu apelāciju varbūt, tā kā mēs tam sakojam līdzi, bet, eh, bet tā ir cita lieta, tas nesaistās ar šo konkrēto Gazprom lietu. Runājot par kompensācijām. Ja kāds uzskata, ka viņam ir jāsiem kompensācija, jūs varat vērsties dalībvalstu tiesās. Nesen bija svarīgs lēmums. Tajā tika uzsvērts, ka neatkarīgi no komisijas lēmuma daļbalstu tiesām ir iespēja pievērsties šim jautājumam un uh, pārbaudīt to, vai tiešām nav bijušas pamanīgas cenas. Un pieņemt lēmumu par um, vietēju raksturu kompensāciju. To bija svarīgi uzsvērt. Tiesa tiešām to arī atzina pavisam nesen. Un tad par pirmo jūsu jautājumu. Šeit um, saistībās, um, kas ir uzlikts Gazprom. Ir svarīgi, ka tagad uh, viņiem jāspēr virkni pozitīvu soļu, lai integrētos, um, lai panāktu tāpēc nu, gāzes tirgu integrāciju. Tas nebūtu varējis uh, notikt tad, ja būtu aizlaidzošs uh, lēmums. Šeit īpaši aizstāv divas lietas. Pirmkārt, tas, ka jūs varat panākt gāzes piegādes tur un tad, kad jūs to vēlaties, lai tālāk to pārdot tālāk. Tikpat labs var būt uh, polijas uh, patērētājs ar ilgtermiņa līgumu, kurš vēlas pārdot dabasgāzes tālāk, teiksim, kādam patērētājam, nu kādā no Baltijas valstīm. Nu, Baltijas valstīs lieta ir tāda, ka dažas no tām burtiski ir enerģētikas, uh, ja šajā gadījumā dabasgāzes piegājušas saliņas. Tām nav nepieciešama um, cauruļvada. Nu, tagad uh, Gazprom ir saistības viņiem piedāvāt, piegādāt gāzi šākā, tā kā būtu cauruļvads starp uh, lūk, polijas klientiem, uh, Gazprom klientiem un attiecīgiem klientiem Baltijas valstīs. Tas pats attiecas uz Bulgāriju. Tas dos iespēju integrēties eh, dabasgāzes tirgumu un līdz ar to dabasgāzes cenas eh, balstīsies eh, tirgus mehānismā. Tāpat arī pilnīgi iespējams, ka ilgtermiņa nolīgumos joprojām pastāvēs kāds cenu indeksācijas elements. Vienlaikus ir dabasgāzes maģistrālis, kur ir eh, pieejams eh, aktuālās ikdienas cenas, un šajā saistībās Gazprom ir pieņēmis, ka eh, katru otro gadu, reizēm reiz piecos gados, var pieprasīt cenu pārskatīšanu. Un tā, tas jaunājums šeit ir tāds, un kopumā tas ir labi, ka ir pozitīvi benchmark kritēriji, tātad cenu pārskatīšanai, un šis pozitīvais kritērijs ir ir maģistrālā cena starp eh, Nīderlandi un Vāciju. Tas nozīmē, ka pat, ja naftas cenas eh, ceļās un eh, listekus naftas cenām parasti ilgtermiņa līgumos pieaug arī dabas gāzes cenas, jūs varat pieprasīt naftas, respektīvi, dabas gāzes cenu samazināšanu, balstoties uz šo maģistrālo cenu ikdienas tirgu. Un, un nu, dielā piemēra tam, kā, ko panāk šīs saistības. Es uz to skatos nevis kā uz Gazprom lietas beigām, bet kā Austrija saka, jaunas eras sākumu, ka Gazproms sāks strādāt uh, pēc uh, konkrētiem noteikumiem, un tas, ka šīs saistības ir uh, tiešām uh, obligāts, nozīmē to, ka šo saistību pārkāpšanas gadījumā mēs varam uzlikt viņiem uh, sodu naudas. Sākot ar to dienu, ka mēs to esam konstatējuši, kā neatsākot visu laiku no jauna. Un tas jau kārtīgi svarīgi, jo reizēm, kā jūs ziniet, tā kā mēs dzīvojam savienībā, kas palstās uz uh, um, tiesiskumu un likumību, tad nu, reizēm ir nepieciešams kāds laiks, lai uh, īstenot uh, tiesību normas. Un tagad šīs normas ir saistošas, un līdz ar to mēs strādāsim pie tā, lai tās arī tiešām tiktu ievērotas, tā lai mūsu pilsoņi, ja kādās tā valstīs, kur ir problēmas, varētu baudīt uh, tās cenas, ko tie var atļauties. Jo nu, cenas pie viņiem būs tādā pašā līmenī, kā debesgāzes cenas rietumē Eiropas valstīs, un tas lūk ir ļoti svarīgi. Un nu, runāju par uh, konkurences normām, lai iezīmētu kontekstu. Vismaz man ir svarīgi, ka lūk, nekad Eiropā nav bijis tik daudz uh, darba vietu kā pat labam, nekad nav bijis augstāk rādītāji. Un tas ir ar uh, pat labam spēkā esošiem konkurences normatīviem. Un tās vismaz, nu, man liek domāt, ka ne jau konkurences normas ir tās, kas traucē jaunu darbu vietu radīšanai. Varbūt savās jāmērē teikt, ka tie ir pretēji, jo konkurējošā tirgu, konkurētspējīgā tirgu, protams, jums ir eh, jāpiesargās. Jūs varētu konkurēt ar, eh, attiecīgi, visām uzņēmumiem, un jums ir pilnīgi taisnība uzsvērt, ka te nav runa tikai par iekšējo tirgu. Kaut galā mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un šis globālais tirgus, un paskatoties uz konkrētajām lietām, pārkāpumu lietām, ja mēs uzsākam lietu, izskatot, eh, teiksim, divu kompāniju saplūšanu, apvienošanos, uh, Mēs skatāmies, vai uh, kompānija klientiem ir iespēja vērsties kaut kur pēc apvienošanās. Teiksim, ja paaugstinās cenas, ja samazinās izvēle, tie tiek limitētas inovācijas, tad vai klientiem ir iespēja kaut kur vērsties? Un bieži mēs atklājam, ka šeit uh, ir kāds, kas ir ārpus uh, iekšējā tirgus, ārpus Eiropas. Tā ir kāda instance, pie kuras jāvēršās, un tas nozīmē, ka tirgus ir krietni pieaudzis. Un pēdējo desmit gadu laikā to tirgu skaits, kurš uh, Nu, kuri vismaz ir sasnieguši Eiropas Savienības līmeni, ir pieauguši no 50% līdz, manuprāt, kādiem 65%. Tas nozīmē, ka, lūk, mūsu nu, analīze arī liecina par to, ka globālais eh, tirgus tiešām um, izplešās un, un šī situācija tiek ņemta vērā. Veicot analīzi, nu, sākšu būt ar. Um, Tātad jautājumi par uh, Ehm, kas varbūt tāds provocējušākais jautājums. 95% no lietām par apvienošanos, nu, tur nav nekāda zemūdens akmeņa, tur nekā nav. Tā kā es 6% gadījumu, kur apvienojas kompānijas, tur ir kaut kādi zemūdens akmeņi, tādā ziņā, ka, nu, zināmas bāžas par to, vai pēc apvienošanās necietīs konkurence, nu, uzņēmumam nebūs, eh, jā, nu, kaut kāds jārisina, piemēram, pārdodot kādas ražošanas līnijas vai, vai slēdzot kādas ražotnes. Uh, Nu, es domāju, ka tas liecina par, par to, ka mm, mēs e, uzņemamies lietas tikai tad, kad tās ir problemātiskas. Ja tur viss ir skaidrs, nu, tad kāpēc pie tā būtu jāsver? Protams, reizēm ir nepieciešams rūpīgi izskatīt, tam pievērst uzmanību, bet ja tur nav nekādu aizdomu, tad, tad mēs liekamies mierā. Pēdējā lieta, kur mēs iegājām otrajā fāzē, bija lūk satika lieta. Tur mums bija bažas par to, vai tiešām nav kāds zināms risks ka tātad viens uzņēmums ražo rāmjus, otrs lēcas, un vairums lielāko sausbīļu ražotāju brendu ir šajā lielajā firmā. Izskatījām šo lietu, bet izrādījās, ka tur nav nekāda zemūdens akmeņa. arī lietās, kur nav pamata uzskatīt, ka ir pārkāpta kaut kādi um, apvienošanās vai sabošanas sliekšņi, tik un tā priekšuzmītiem, ka Facebook nopirka WhatsApp, visam nesen, kad uh, Apple iegādājās uh, Shazam, gan uh, WhatsApp, gan Shazam ir neliela uzņēmuma, kas nebūs mūsu sliekšņiem, bet skatījāmies, kas tad notiek tad, kad tiek apvienoti dati, kāda ir tirgus pozīcija, ko iegūs kompānija tā tālāk. Jo, nu, protams, mēs interesējamies arī par to. Varbūt um, jāmaina instrumenti. Nu, nē, nu, tas, protams, ir uh, interesants jautājums. Mainoties tirgiem, mainoties biznesa modeļiem, mainoties pamatražošanai, mainoties tām, kā tiek uh, veidot um, ražota vērtība. Tieši tādēļ esmu piecinājis trīs īpašos ekspertus iecināties šajā jautājumā. Eksperti, kas liepatēja konkurences jomās, uh, tautsēmniecībā un uh, tehniskā jomā. Nākamā gada martā viņi nāks klajā ar savu ziņojumu. Un, protams, mēs viņiem lūdzētu arī pakonsultēt mūsu attiecībā uz to, kā tad rīkoties, ne tikai izanalizēt situāciju, bet arī rekomendēt konkrētu rīcību. Un tāpat esam aicinājuši arī uh, akcionārus, ies, iesaistītās uh, puses, interesantus arī tajā piedalīties. Uh, pat esam uh, pājuduši tīmekļa vietni, kur tiek aicināts izteikties līdz septembra beigām lai citiem būtu iespēja paust savu viedokli. 17. janvārī rīkosim konferenci, atvērtu konferenci, kurā spriedīsim par to, kas ir nepieciešams tirgu, kur ražošanas līdzekļi un veidi mainās tik ātri, arī runājam par inovācijām. Un tā nolūks ir nodrošināt to, lai mūsu instrumenti būtu piemēroti aktuālajai situācijai. Nika kungs eh, vaicāja par eh, tērauda ražotni Rumānijā. Labprāt atkārtošu. Ir svarīgi mums visiem saprast, ka te mums ir kopējs mērķis. Protams, tas nav mūsu interesēs, lai šī ražotne tiktu slēgta. Slēgta ražotne nespēja konkurēt. Tikai tā ražotne, kas turpina ražot. Um, turpina konkurēt, kur tad notiek investīcijas ražošanā, pārdošanā, mārketingā, kur eh, uzņēmums turpina būt eh, konkurētspējīgs tirgu. Un tieši tādēļ eh, kompānijām apvienojoties, svarīgākais ir tas, kas tad ir pircējs. Veknē industrija, jo pircējs nedrīkst būt tikai persona, kuram ir daudz naudas, viņam jābūt arī lietpratējiem kādam, kurš pārzina konkrēto rūpali, jo pretējā gadījumā būs sarežģīti nodrošināt, ka uzņēmums turpina aktīvi darboties, bet ka tā uzņēmēja darbība tiešām paliek tajā pašā līmenī. Tādēļ mēs liekam lielu uzsvaru uz, uz piecēju apstiprināšanas procesu, lai nodrošinātu to, ka, ja kāds iegādājas konkurētspējīgu uzņēmumu, tad tam ir jāzina, ko viņš dara. Piekrīt tam, ka tērauda nozara Eiropā um, saskars ar lielām problēmām. Tas pozitīvais šeit ir tāds, ka aktuālais, um, aktuālā situācija liecina par to, ka kopumā tērauda nozara Eiropā ir laba. Tā nepaļaujas uz, uh, uz to, ka nodokļu maksātāji tagad viņus glābs. Un tie, tieši tādēļ tā ir konkurētspējīga, augstas kvalitātes un ārkārtīgi inovatīva nozare. Mēs to salīdzinām ar ar citiem reģioniem pasaulē. Un viena lieta, pie kā mums kopā būtu jāpiestrādā, ir mūsu tiesniecības aizsardzības mehānisms, pret antidempinga mehānisms. Tajā būtu ātrākam, spēcīgākam, lai mēs to varētu iedarbināt tādiem konstatējumiem, ka ir negodīga konkurence. 37 antidempinga mehā, mehānismi jau ir iedarbināti. Cecilija Mastroma ir atbildīgā par šiem jautājumiem. Viņas rīcībā ir instrumenti, lai uh, varētu rīkoties ātrāk. Joprojām PTO normu ietvaros, bet uh, ātrāk. Lai attiecīgi varētu varbūt nu, tiešām aktīvāk reaģēt uz, eh, uz problēmām nekā līdz šim, lai to visu atrisinātu. Un es ceru, ka mēs to kopā varam īstenot. Tas ir nepieciešams, lai arī pavēstītu Eiropas uh, nozarē, ka ja jūs eh, saskarieties ar negodīgu konkurenci, mēs rīkosimies. Bet, ja tā ir godīga konkurence, nu tad eh, nu, saspringti savās un stājieties pretī. Bet, ja negodīga konkurence, nu tad mēs eh, palīdzēsim jums ar to tikt galā. Par finanšu nozaru un Brexit runājot. Nu, labākais, ko es tev sacīju, ir tas, ka situācija joprojām ir atvērta, vēl nav atrisināta. Ja kāds no jums tagad eh, zinās, ar ko beidzas Brexit sarunas, nu tad, eh, tad klājiet tik vaļā, pastāstiet mums, lai mēs visi varam tam sagatavoties. Bet, eh, nu, protams, finanšu joma, finanšu nozara ir ārkārtīgi svarīga nozara Eiropā. Tā ir daļa no mūsu infrastruktūras, kas atbalsta pārējās nozares, tām ikdienas darbā. Un nu, tieši tādēļ mēs ar lielu interesi sekosim līdz Brexit sarunām, kāds būs to iznākums ne tikai attiecībā uz pārējais posmu, bet arī uz nākotnes attiecībām, attiecībām ar Lielbritāniju. On the check. Uh... Yes. What was the question of the Czech? Kas bija jautājums par Čehu rūpnīcu? Jā, daļai tas sasaucās ar franču kolēģi jautājumu par Mm, to, kā aizsargāt mūsu rūpniecības nozari pret eh, negodīgu konkurenci, kas eh, pārpērk lielos uzņēmumus. ArcelorMittal mm, uzpirka tērauda mm, izstrādājumus Eiropā un, eh, jo īpaši Čehijā mums ir problēma, jo Lickovicas tērauds tiks pārdots no grupas, un to komiteja arī bija apstiprinājusi, jo konkurences noteikumi ir tādi, bet nu jums ir taisnība. Vienmēr ir jāsako līdzi, kurš vēlas nopirkt šo konkrēto uzņēmumu, jo laiku pa laikam ir tādas struktūras, kas uh, divas, trīs dienas atpakaļ tikai ir sākušas darboties, un tas nozīmē to, ka mums šāda problēma jau bija Bordijas eh, tārauda gadījumā, kuru nesen otro reizi jau pārdeva kādam nezināmam pircējam. Mans otrs jautājums bija par Eiropas uh, Mm, stikla mm, pārstrādes jomu 50% mm, kapacitātes ir pārpirkuši amerikāņi. Es eh, pārzinu šo nozaru ļoti labi. Eh, tas ir viens piemērs. Nu. Viņi arī pārpirka lielu daļu stikla nozars un ko tad darīt? Mm, šajos gadījumos, kad dienāk eh, jaunpienācēji, kā aizsargāt mūsu darba vietas, un šī tā ir pamatproblēma. Nu, ir īstenībā neiespējami tūlīt atbildēt uz šādiem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi to arī norādīt ka tas ir svarīgi, šie ir svarīgi jautājumi mūsu rūpniecībai un tās nākotnē, un mēs e, esam lietas kursā par to. Jā, patiešām, ja jūs uzdotu tikai tos jautājumus, uz kuriem man būtu atbildes, sanāksim tūlīt varētu arī beigties. Jā, nu, man jāatzīst, ka es tik detalizēti nepārzinu stikla Uh, rūpniecības jomu pēdējā laikā mums nav saņemta informācija par kādiem pārpirkumiem vai uh, apvienošanās gadījumiem. Es atzīmēju jūs teikto. Otra lieta, otrs priekšlikums mm, parlamenta priekšā ir izvērtēt uh, tiešās investīcijas, jo Eiropa ļoti labi izmanto ārvalstu tiešās investīcijas. Uh, ja tomēr ir tikai piesardzīgi teikt, ka mm, tomēr būtu jānoskaidro mm, kaut kas vairāk par investoru. Es domāju, ka tā ir laba lieta. Dažās dalību valstīs šādi mehānismi jau pastāv un darbojas. Mēs piedāvājam to, ka visām dalību valstīm varētu būt šāds izvērtēšanas mehānisms, lai varētu noskaidrot, vai investori uh, veic investīcijas īsto iemeslu dēļ. Un es to ļoti atbalstu. No nu, globālā tirgus pasaulē, kur konkurence nav nemaz tik tuvu ideālai un nav vienlīdzīgi spēles noteikumi, jāparedz iespējas aizsargāties. Un tad, nu, ja ir subsīdijas, kas tiek saņemtas no ārpus Eiropas, un tad varētu uh, Mm, pārbaudīt šīs investīcijas, nu, tad investīcijas notiek Eiropā, tad būtu vērtīgi noskaidrot, vai mm, pamatojums mm, ir atbilstīgs. Un tad eh, tālāk ir jādara viss iespējamais, lai minimizētu kaitnieciskās subsīdijas. Es saprotu, ka tas nevar notikt viena gada, viena sasaukuma laikā, bet eh, lai atrisinātu šo situāciju, bet, nu, neliels progress ir labāks nekā nekāds, tāpēc mēs strādājam kopā ar Cecīliju, lai mm, šīs lietas iestrādātu tirzniecības nolīgumos e, par kaitnieciskām subsīdiem, kas būtu jāaptur. Šit e, divi ar pusgadus atpakaļ PTO bija beidzot izdevies vienoties par eksporta subsīdijām lauksaimniecības produktiem, kad mm, e, tās būtu jāaptur. Nu, tas bija ļoti būtiski Eiropas lauksaimniecībai. Tā tad ir šī trīs līmeņu stratēģija, lai varētu plašāk atbildēt jūs jautājumu, e, ka mēs vēlamies paredzēt antidempinga pasākums ātri, tā lai mēs varētu arī tiešās investīcijas pārbaudīt, lai pārliecinātos par investoru motivāciju un uh, saglabāt dialogu tā, lai mm, pēc iespējas samazinātu kaitnieciskās subsīdijas. Mums jau ar Čīnu ir mm, memorandums, kas pārakstīs, tāpat ir tirzniecības nolīgumos tas paredzēts nu, par kapacitāšu mehānismu. Jums ir taisnība ka palīdzēt veidot kapacitāšu mehānismus ir jāvar visur Eiropā. Nu, tomēr tie ir atšķirīgi. Tas parāda arī to, kāda ir bijusi situācija enerģijas ražošanas jomā dalību valstīs. Bet kopīgā lieta ir tāda, ka tie visi ir nepieciešami, tad dalību valstīm ir jāpiedāvā ja, šis pamatojums attiecībā uz nepieciešamību, un tad tie tiek, da, tas tiek darīts, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu konkurētspēju iespēju, tā lai nebūtu kaitniecīgi. Un tas ir arī pagaidu pasākums, jo ir jāveic tirgus reforma enerģētikas jomā, un tad nu, šī tirgus reforma doma par enerģētikas savienību. Nu, tā jau vajadzētu nodrošināt dalībvalstīm iespējas savstarpēji palīdzēt, ja pēkšņi rodas tāda situācija nu, atjaunojamo eh, resursu jomā, piemēram, lai būtu rezerves, vai arī ir eh, ļoti plaši izmantotas kapacitātes, un nu, tāpēc arī mm, šāds problēmas nav, jo šie mehānismi ir pagaidu. Tāda daudziem ir mm, pārobežu. Uh, izmantošanas iespējas, un tāpat ir arī mm, tāds elements, ka arī pieprasījuma atbilde tiek ņemta vērā, jo nereti ir lētāk un efektīvāk vienoties ar augstas enerģētikas lietotāju, mm, mm, nevis palīdzēt, censties izlīdzināt situāciju, kad ir pār, pārāk liels pieprasījums. Nu, Nu, likumdošana gan netiek mainīta, bet nu, šīs lietas tiek ieviestas kā pagaidu pasākumi un tikai tad, kad tas tiešām ir nepieciešams. Un uh, uzsver uz to, ka tas tiešām tiek darīts tad, kad tas ir nepieciešams, tā lai kā netraucētu tirgumu. Par publisko iepirkumu mm, tas ir mm, Elizabetes Bienkovskas uh, kompetences jautājums. Manas zināšanas nav pietiekami padziļinātas šajā jomā, tomēr. Uh, doma ir, eh, lai neparedzētu tikai cenu salīdzināšanas iespēju, jo tikai ar to nepietiek, lai produkts atbilstīgi tiktu piegādāts. Runā ir par kvalitāti, par ražošanas veidu, par mm, pēc eh, tirgus pakalpojumiem, un mm, eh, valsts iestādes ir ieguldījušas pūliņus mm, šajos konkursos, lai nonāktu pie mm, atbilstīgiem piedāvājumiem. Es pati uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo ir tik daudz, kas sakāms par eh, infrastruktūras veidošanu, par eh, digitālās infrastruktūras ieviešanu, netik daudz eh, savukārt par pašcenu tehnoloģiju kvalitāti, laiks, mm, pārdevējs. Visi šie elementi var tagad tikt ņemti vērā publiskajā iepirkumā. Tāpat jūs uzdevāt jautājumu par to, vai mēs radam Eiropas čempionus. Uh, šos vadošos spēlētājus. Mēs neveidojam neko tādu pati uzņēmējdarbību to rada, mēs parūpējamies par to, lai šie vadošie spēlētāji arī mm, saskartos ar godīgu konkurenci un saglabātu savas vadošās pozīcijas. Mm, daži no labiem piemēriem, kurus es mm, jau sākumā pieminēju, bija AB Inbaum un SNB Miller, uh, Tie ir e, lieliskie alus ražotāji tagad pasaulē, un tas ir Eiropas kompānijas. Viņas septiņās ražotnēs e, ieguldīja Eiropā, un e, tagad lielākais Eiropas alus ražotājs nāk no Eiropas. Un tas ļoti labi ilustrē faktu, ka mēs neredzam kādas pretrunas uh, starp to, ko mēs sauktu par Eiropas līderiem un konkurētspēju. Ja jūs spējat izsisties globālajā tirgu, tad tomēr ņemiet vērā to, ka mēs vēlamies paredzēt tirzniecības pasākums un arī šos investīciju izvērtējumu, un ja jūs esat konkurētspējīgs, tad citi gribēs ar jums konkurēt. Bet nu citādi. Tad pēdējā lieta par to, kā mazās kompānijas eh, var mm, piekļūt Eiropas fondiem. Mēs ceram, ka mm, tas būs iespējams arī dzen kapitāla tirgus eh, fondos, un kolēģi cenšas to nodrošināt. Tagad daudz tiek runāts par lielām Eiropas eh, rūpniecības nozerēm tēraudu, piemēram, bet kā priekšsādātājs sākumā norādīja, tad Eiropas uzņēmēja darbības um, mugurkauls ir MVU, viņi ir apakšlīgums slēdzēji, viņi ir tie, kas um, arī uh, rada mm, pieprasījumu um, lielajām kompānijām. Ir ļoti svarīgi, tā, lai MVU darbotos veiksmīgi. Lielas paldies, komisārs Kundze! Vēl divi papildi jautājumi, vai varēsiet uz tiem atbildēt, Martēna kungs? Paldies priekšsādātāji, gribēju atsaukties uz eh, kolēģi teikto Delavo. Nē, nē, es vēl neesmu pabeidzis eh, savu sakāmo. Uh, Ja reiz devāt vārdu, tad uzklausiet, nu, Vestigers kundze, jūs katru reizi runājat par Eiropas patērētāju, Eiropas patērētāju un eh, metālurģijas jomā, un tad, kad Alfresalora Mita bija eh, pār, pārpirkšanas gadījums, nu, esot klienti ar jums sazinājušies par mm, savām šaubām. Uh, par to, ka šī apvienošanās varētu ietekmēt cenas. Kas tādās muļķībām vispār var ticēt, ka Eiropas tirgus, un ja mēs ticam klientu teiktājiem, ka tas ir slēgts, ir sienas, neviens tur nevar ienākt. Ja es uzskatu, ka Eiropas tērauts ir pa dārgu, kas tad man var aizliegt pirkt ķīniešu, meksikāņu, citus. Uh, tēraudas mm, 40 miljardu tonu mēs esam saražojusi, bet tagad mēs no Brazīlijas, no Meksikas ievedam tēraudu, savulaik bija 40 miljonu vairāk, un savulaik netika mm, uzskatīts, ka tā ir dominējošā pozīcija. Un tad, nu, ir jautājums par to, vai e, par asmes un mm, šis tirgus situācija var būt Eh, par pamatojumu, lai varētu ieviest elastīgākus gadījumus. Un galatī gadījumā, nu, varbūt kāds, kas gribēs tos nopirkt, līdzīgi kā kanādiešu alkan, kas pirka eh, Eiropas alumīniju, ne jaunu instrumenti viņus interesē, bet tieši tehnika, prasmes, zināšanas, un tad šo pirkumu rezultātā vairs alumīnijas Eiropā praktiski netiek ražots, un viss tagad Kanādā un Galaktī tas ir, un arī Čehijā. Un kā saglabāt šīs zināšanas un prasmes? Un, ja jūs gribat mm, vēl mm, risināt situāciju Rumānijā, mm, Francijā, Beļģijā, nu mēs vairs nevarēsim atvērt neko jaunu, jo mēs būsim zaudējuši savas zināšanas, un tad būs šī dramatiskā situācija. Paldies, kolēģi, lai atbildētu uz tik sensitīviem un precīziem jautājumiem. Iespējams, tas nebūs, nebūtu viegli, bet Langenkungs vēl vēl trešo reizi vēlsies uzvērt. Nē. Un nu tad eh, komisārs kundze atbildiet lūdzu uz Martēna kunga jautājumu. Es domāju, ka mums ir dažādas eh, prasmes eh, domājot par nākotni. Es nevaru piekrist jūsu mm, prognozēm. Eiropas tērauda uh, Sektors ir ļoti dažāds, eh, ražošana notiek dažādos veidos, sakot no ļoti vienkārša veida tārauda līdz ļoti mm, augstu attīstītiem produktiem, kurus nav viegli atrast. Šie iemesli dēļ ir visai grūti. Uzskatīt par patiesu tik eh, skārbu situācijas aprakstu. Uh, Jā, bet uh, dramatiskas lietas notiek globālajā ekonomikā. Un tad nu, visur uh, vajadzēs izvērtēt piekļuvis kapacitāti. 15% mm, piekļuvis kapacitāte ir tā rauda ražošanai kā tādai. Diskusija ir tikusi izveidot attiecībā uz mm, tā rauda mm, piekļuvi. Tur fórums ir Ķīnā, ASV. Uh, Eh, citi piedalās. Un eh, interesanti ir eh, atpazīt atšķirības tērauda produktos. Ir tāds, ka pārvadāšanas attālumi ir atšķirīgi. Dažos gadījumos ir iespējams tērauda nopirkt ārpus Eiropas, jo pārvadājuma laiks un mm, piegādes laiki nav tik būtiski salīdzinājumā ar citiem jautājumiem. Kad mēs raugāmies uz šo uh, apvienošanos, un mēs analizējam arī to, kā tārauds ceļo, pie kā cilvēki vēršas, ja, ja ierastais pārdevējs pēkšņi palielina cenas. Un tad mēs redzam zināmas tendences, ļoti dažādas e, tārauda jomā. Daži tārauda produkti nemaz tālu netiek pārvesti, jo viņi ir ļoti nepieciešami. Un ne tikai paši tārauda produkti kā tādi, bet arī pati uh, Mm, drošības kvalitāti, spēja piegādāt laicīgi zināšanas, ka ir iespējas iegūt vairāk noteiktā laika posmā, ja tas būtu nepieciešams. Un tas ir ļoti svarīgi atzīt šīs lietas, ka Eiropas eh, tērauda mm, eh, industrijā var ļoti daudz ko redzēt eh, no dažādas produktu līnijas, dažādas ražošanas veidus, mm, no ļoti tādiem vienkāršiem veidiem līdz jau attīstītākajiem veidiem Un tad e, ir uzņēmumi, kas izmanto tēraudu, kas nepieciešams uz eksportu. Viņi daudz e, sūdzās par tirzniecības aizsardzības mehānismiem. Viņi uzskata, ka tie var būt par skarbiem, e, lai būtu iespējams iegūt atbilstīgas cenas. Un es domāju, ka tāda ļoti smalka analīze jāveic, lai veiktu uh, vērā visas šīs lietas, jo viena darba vieta tērauda jomā rada vairākas darba vietas, un tas tad ir tāds faktors - 350 tūkstoši darbu, 500 vietās, Mm, Eiropā ir, bet ir 30 miljoni cilvēku nodarbināti tajās nozarēs, kas izmanto tēraudu, un e, šeit viņi tiešām ir atkarīgi ne tikai no kvalitātes, arī no konkrētspējīgām e, produktu cenām, lai viņi varētu uh, Mm, tikt realizēta tirgu, un tāpēc arī mums ir šis pienākums raudzīties uz visu šo vērtību ķēdi kopumā, ne tikai uz kādām atsevišķām detaļām, lai parūpētos par to, kā Eiropas uzņēmumi ir konkurētspējīgi. Komisārs kundze. Ir gan viedokļu atšķirības mūsu diskusijām, bet esam tiešām ļoti gandarīti par to, ka esat kopā ar mums. Ir ļoti svarīgi, tas mūsu interesēm, mūsu sektoram, digitālajam sektoram, pat eh, kosmosa politikai. Jūsu klātbūtne, kā komisārai, kas ir atbildīga par konkurenci, valstu eh, līderi un uh, antidempinga pasākumi, godīga konkurence, un nu, tie ir eh, tik eh, sensitīvi, svarīgi jautājumi. Mēs eh, zinām, ka nav nemaz viegli virzīties priekš šādā situācijā, un mēs nu, vēlētos tiešām konkurētspējīgu tirgu, nu, brīvu tirgu. Mēs arī esam iesaistīti mm, globālajā mm, konkurencē, kā jau jūs teicāt. Jo mēs varam būt konkrēti spējīgi tikai tad, ja kāds ar jums konkurē. Nu, tā tas ir. Um, nodarbinātība ir nepieciešama, darba vietas ir vajadzīgas. Un te nu, reizēm ir domstarpības starp vienu un otru, un nu, vienmēr ir viegli virzīties priekš šādā kontekstā, bet uh, liels paldies, ka ieradāties. Mūsu komitejai tas bija liels prieks. Varbūt būs vēl kāda iespēja vēl līdz eh, nākamā gada martam eh, diskutēt. Eh, daudz atbildības gulstās uz nākamā gada budžetu. Vēl būs pārunas, un tiešām nav viegli, bet vēlreiz liels paldies jums! And I also very much appreciate that you do such an effort also with the budgets. Yeah, yeah, yeah. We try. We